Ja. Meine Damen un Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Cienījamie kolēģi, sveicu jūs šodien zālē. Vai ir kādi jautājumi par darba kārtību? Nē, nav. Es gan gribu izteikt vienu komentāru. Proti trešais punkts. Nelijas Krosas kundzes apmeklējums ir atcelts, taču mums ir jāievieto 3A. Tātad jautājums par pagājušajā reizē pieminēto procedūru, kā mēs rīkosimies nākotnē. Runāt par to, ko Svobodas un Rubiša kungi ieteica, bet pirms mēs pieņemsim lēmumu, mums par to, protams, ir jādiskutē. Sekretariāts vakardien ir izsūtījis visiem rezolūcijas priekšlikumu, visiem ir pieejams šis dokuments, taču, ja jūs piekristu, tad mums ir jādiskutē par procedūru, pirms mēs varam nokļūt pie pašas balsošanas. Tātad, ja jūs tam piekrītat par šo darba kārtības punktu. Okay. Mr. Rubik is nicht. Rubik kungs nav klāt, taču es tikko dzirdēju, ka Svobod kungs ir ieradies. Jā, pašā aizmugurē viņš sēž, viņš ir klāt. Tad nu došu viņam kā pirmajam vārdu un lūdzu viņu uzmanīgi uzklausīt, jo jautājums ir par to, vai mēs šo rezolūciju šodien pieņemsim vai nē. Par to jau mēs esam diskutējuši, taču šodien mums ir jānoskaidro šis procedurālais jautājums. Lūdzu, Svobods kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, Brübiks vēl šobrīd atrodas uh, ceļā no lidmašīnas ar automašīnu šeit uz Briselu. Tas, protams, vienmēr ir tāds kutelīgs jautājums uh, celt uh, iebildumus pret komitoloģijas procedūru, pat ja tāda procedūra vairs nepastāv. Un tas ir saistīts ar finansiāliem iemesliem. Es zinu, ka lielāka ir daļa, kas pārstāv zināmu viedokli. Proti viedoklis ir tāds, ka komisijai nav taisnība, nav juridiska un saturiska taisnība. Šeit runa ir par to, ka ir jāveic kompensācijas saistībā ar elektroenerģiju, un tas attiec uz tām valstīm, kur tiek veikts elektrotransfers, nevis uz tām valstīm, kuras vēlās, lai notiktu šāds transfers. Ja mēs vēlamies, lai tiktu veiktas investīcijas šajā nozarē, tas ir ļoti būtiski nākamajos gados tīklu kapacitāšu izbūvēi. Uh, un mēs uzskatām, ka šam mērķim paredzētie līdzekļi fondu nepare, nepietiek. Nu, šeit ir diezgan problemāriska situācija, jo komisijas lēmums balstās uz tādu neskaidru pamatojumu, un komisija tikai šī gada beigās vēlas uzsākt pētījumu, lai novērtētu, kādas būs tiešām patiesās, pamatotās izmaksas nu, galvenais arguments nav tas, ka līdzekļu summa ir pārāk maza, bet galvenais ir tas, ka šis pamatus, kā ir pieņemt lēmumi, nav pietiekami labi. Tādēļ es domāju, ka mums šodien vajadzētu pieņemt rezolūciju. Mums ir jāmudina komisija pieņemt ātrāk lēmumus, argumentētus, labus lēmumus, lai varētu pieņemt šo lēmumu par izmaksām vai tā teikt, kompensācijas izmaksām TSO. Manuprāt, tas ir galvenais pamatojums, proti, ka šīs sprieduma pieņemšanas pamatojums ir pārāk nepietiekams. Kalis Tilkundze, lūdzu. Mm, Priekšsēdētāj kungs, ja mums ir jābalso par rezolūciju, tad es gribētu piecas minūtes, lai varētu konsultēties ar savu politisko grupu, jo mums vēl nebija iespēja diskutēt par šo punktu savā grupā. Tā, nu, tāda nu ir situācija. Es tiešām vēlos vēl piecas minūtes. Ir citas grupas, kuras lūdz brīvo balsojumu. Es savai politiskai grupai nevaru pieņemt šādu lēmumu, jo mēs par to nesam vienkārši diskutējuši. Tātad vai nu mēs nebalsojam, tā ir viena iespēja, vai arī otrā iespēja. Jūs dodat man mazliet laika, lai varētu pieņemt lēmumu. Paldies! Procedūra radusies tādēļ, ka Rubika un Svoboda kolēģu iebildums tika izteikts, un pagājušā nedēļa koordinātora sēdē jūs nebijāt ieradusies. Tur mēs diskutējām par to, mēs vienojāmies par to, ka sekretariāts izstrādās rezolūcijas priekšlikumu, un ja mēs kaut ko vēlamies paust, tad mums tas ir jādara šodien, jo tad šī rezolūcijas priekšlikums tiks virzīts tālāk plenārsādē šodien. Citādi nevar notikt. Taču es domāju, ka mēs atradīsim labu risinājumu. Tomsa kungs, lūdzu. Eh, Manuprāt, ļoti svarīgi ir uz Svabats kunga izteiktajiem jautājumiem uzklausīt arī komisijas viedokli, lai komisija sniegtu savu reakciju, paskaidrotu arī tiem, kuri nav iedzinājušies šajā jautājumā, kāda ir situācija. Paldies! Tagad ir pieteikušies vēl trīs kolēģi. Tagad jautājums, vai dosim vārdu komisijai tagad. Tas būtu diezgan gudri. Es redzu ekskundze un vēl divi kolēģi. Jūs varētu nogaidīt, kamēr komisija atbild. Tad mēs iegūsim vairāk informācijas, tad būs vieglāk diskutēt. Tagad došu vārdu O'Briena kungam. Tātad īsi skaidros no jūsu puses. Lūdzu. Uh, uh thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Un pirmais komentārs, ko vēlos paust, ir Lukāts. Un šīs te jautājums par kompensācijām, ko pieminēja kolēģi, ir tāds, nu, jautājums, par ko mēs runājam jau ļoti ilgu laiku, jau kopš liberalizācijas procesa sākuma. 97. gadā, manuprāt, pirmo reizi mēs par to spriedām. Un, um, un līdz ar to mēs neesam tā pārsteidzīgi nonākuši pie kādiem tādiem pāragriem secinājumiem. Internet ir kompensācijas mehānisms, ir domāts tam, lai kompensētu eksportu, importu un tranzīta izmaksas elektrības tīklos, kas izkropļo iekšējo tirgu. Un pie tā, ka šī elektrības uh, tranzīta sistēma Eiropā īsti nestrādā. 2003. gadā nāca klajā tā saukta elektrības regula, kas eh, paredzēja tādu līdzsvarotu regulējumu šā tirgu, un tā ir skaitā šis kompensācijas jautājums, tika pakļauts komitoloģijas eh, procedūrai. Tātad šis te vadlīnijas attiecībā uz šo procesu, uz šo, šo um, izmaksu sadalīšana bija jā, jādara pēc uh, komitoloģijas procesa. Vairākas kādas tas norit, norit pēc uh, brīvprātības principa. TSO bija zināmas grūtības un uh, un līdz ar to brīvprātīgie līgumi īsti vairs nestrādāja. Nu, tad, nu, tad es vēl uzdevu jautājumu komisijai, tad, tad nāk nā klajā ar uh, juridiski saistošām atlīnijām. Tas bija 2007. gadā. 7. un 8. gada gaitā komisija izskatīja šos te priekšlikums. 8. gadā mēs izvērstām pilnvērtīgu publisku konsultāciju ar partneriem. Un um, Flora of Korejas procesa ietvaros strādājām kopā ar partneriem, tad, tad konsultējāmies visu 2008. gadu. Un um, tad nācām klajā šiem komitoloģijas eh, priešlikumiem. Neformāli pērnā gada decembrī, formāli šī gada martā. Nu, patiesībā te bija divas tādas savstarpēji saistītas komitoloģijas normas, šodien runājam tikai par vienu, tehniskiem es dēļ runājam tikai par vienu, bet svarīgi ir Atcerieties, ka tie būs spēkā tikai līdz 11. Eh, gada 3. martam, regula 2011 tātad eh, zaudēs spēku tajā laikā, un cerams, ka tajā brīdī stāsies spēkā jaunā komisijas regula, kas būs tātad jaunās elektrības pakotnes eh, tiesības aktu ietvaros. Un kāpēc mēs izstrādājam abas regulas kopā? Tātad mēs vēlamies, lai aģentūras loma paaugstinātos, lai tā varētu uh, efektīvi aprēķināt, kāda, kāda infrastruktūra jābūt un izmaksām pārobežu kontekstā. Būtībā, nu, līdz ar to šīs aģentūras loma būtu pielīdzināma Nacionāla aģentūru lomai, kas arī aprēķina kādas ir izmaksas un, un, un, un tīkla eksploatācijas izmaksas dalību valstīs. Aģentūra ir gatava to beigt. Mēs noteicām sākotnēju izmaksu tikai infrastruktūras pieejamībai, kas ir nošķirt no pārējām izmaksām, tātad no hostinga saucamā un, uh, tīkla eksploatācijas, un šī summa ir 100 miljoni. Pie šādas summas mēs nonācām pēc eh, konsultācijām ar ekspertiem, arī ar TSO, un eh, vienojāmies komitejā, ka dalībvalstī, nu, tur arī pilnībā bija pārstāvs visas dalībvalsts, un komitejā tik viens šāds lēmums. Mēs uzskatām, ka tas bija ārkārtīgi svarīgs lēmums, un pieliek tādu labu traknu punktu procesam, kas ilgāk laik attīstīties. Paldies! Danke für die äh, Hinweise. Paldies par šo informāciju. Nākamā lūdzu ekskundze. Paldies. Vispirms es uzskatu, ka rezolūcijas eh, teksta projekts būtu jāizplat visiem locekļiem. Lai šis projekts būtu mūsu rīcībā, lai arī mēs te varētu diskutēt par to kas to jau kundze to arī ir ierosinājusi. Un es ierosinu balsot par šo jautājumu, un es personīgi esmu gatava atbalstīt šo rezolūciju. Paldies! Also, sekretariāt hat die gestern per e-mail Sekretariāt šo rezolūciju vakardien nosūtīja pa e-pastu, bet noteikti vēl nokopēsim dokumentus. Maduels Kunz, lūdzu. Muchas gracias, presidente. Nosotros estamos preparados. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam gatavi pieņemt lēmumu, mums ir veiktas diskusijas, esam konsultējušies, un mēs gribētu šo brīvo balsojumu, jo ir, protams, juridiski iemesli pretestībai. Dalībvalstīm šeit arī dažāds viedoklis. Mēs atbalstītu, kas tev jau kundzes teikto, tika pieņemts lēmums, ka vēlas nodarboties ar eh, teksta projektu, kur jāsagatavo sekretariātam, un balsojumu nevajadzētu būt, būtu jānoskaidro šie neskaidrie jautājumi. Taču, protams, pēc iespējas ātrāk ir jāpieņem lēmums, tāpēc es saprotu jūsu pausto ārkārtas situāciju, bet, kā jau teicu, mēs veicām konsultācijas ar ekspertiem, ar juridiskiem dienestiem, mūsu politiskā grupa. Uh, nesredz kādu iemeslu pretoties šim priekšlikumam. Taču visi operatori nav vienotā viedokļa, un pie mums arī ir dažādi viedokļi grupā. Mums galvenais ir tas, lai tiktu ieraudzīts ievērots komisijas vadlīnijas provizoriskā veidā. Komisijai vēl jāveic pētījums vai jāveic reāls izmaksu izvērtējums līdz 2010. gada beigām, un tad jāiesniedz šī informācija. Mēs gribētu nogaidīt, kad šis darbs būs pabeigts, un tad pieņemt lēmumu. Tāda ir mūsu pamata nostāja. Tad ja varētu šo balsojumu sākt. Lūdzu, Čičistur, kolēģis. My... Paldies! Es instinktīvi esmu noskaņots eh, izvairīties no pārākiem eh, secinājumiem, pārākiem pasākumiem, bet neskatoties uz to, es ierosinu, ka mēs varētu tomēr eh, sākumā iesākt ar to balsojumu, kas ir mūsu darba kārtībā. Nu, tas mums dotu pietiekam daudz laika vai konsultācijas tiem no mums, kam tas nepieciešams, tā kā šai sakarā es atbalstu jau Kastiljo kundzes lūgumu uz brīdi atlikt šo balsojumu komitejā, kas uh, dot iespēju attiecīgi grupās izvērst diskusiju par šo jautājumu. Nu, un tad vēlāk uh, mēs varētu attiecīgi varbūt pēc pārtraukuma balsot arī par šo rezolūciju. Bet es tiešām arī uzskatu, ka būtu vietā dot nedaudz laika šīm diskusijām, un tad uh, es domāju, arī visi klātsošie, klātsošie būtu apmierinātāk ar šādu notikumu gaitu. Tā kā es ceru, ka vēlāk, vēlāk kaut kad rīta uh, otrajā pusē tam es varētu balsot. Biden Kodas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šis jautājums. Parasti šādā gadījumā ir grūti vienoties grupas ietvaros. Mūsu situācija ir tāda, ka pastāv pamatoti interešu konflikts starp valstīm, kuras ir tranzīta valstis, un valstis, kuras nav tranzīta valstis, bet kuras saņem vai nosūta. Un, kā mūsu kolēģi teica, tad arī tautas partija atrodas līdzīgā situācijā kā mūsu grupa. Mūsu politiskās grupas grupā, mūsu politiskā grupā vēl valda dažādi viedokļi, tāpēc mēs tagad vēl nevaram pieņemt galīgo lēmumu, pirms nesam paši konsultējušies. Taču jau tagad priekšsēdētāja kungs var pateikt, ka ir grūti celt kādus iebildumus pret komitoloģijas procedūru un pašu procedūru. Mūsu juridiskais dienests ir paudas viedokli, ka procedūra bija pareiza. Taču politiku neveido procedūras, ir jāņem vēl citas lietas vērā. Taču iebildums tikai procedurāli iemeslu dēļ nav argumentēts. Ir, protams, vēl citi viedokļi, kas ir jāņem vērā, par to ir jādiskutē. Taču lai nu kā Eiropas Tautas partijas grupa šeit jau ir izskanējis viedoklis, mums ir nepieciešams vēl mazliet laika, lai varētu pieņemt lēmumu. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos. Mans eh, lidojums kavējās par vienu stundu, taču, manuprāt, šeit runa ir par ļoti svarīgu principālu gadījumu. Mums ir zināms, ka saistībā ar Lisabonas līguma komitoloģijas procedūrai ir jauna nozīme. Un mums, kā parlamentam, ir pienākums pārbaudīt to, vai komisijas lēmums tiešām atbilst esošiem tiesību aktiem. Un, manuprāt, šī komisijas lēmums ir pretrunā iekšējā tirgus normām. Mums ir nepieciešams iekšējais tirgus. Un nevar tā būt, ka šis tranzīts, tranzīta procedūra pret to ir citādi attieksme nekā valstīs, kur notiek tas. Manuprāt, tas ir vienalga, kurā valstī tas notiek, vai nu Spānijā, Portugālē vai Somijā. Ir svarīgi, lai šīs valstis var eksportēt savu elektroenerģiju, jo tranzīta valsts no nu, tā ir atkarīgs, viņas veic investīcijas, un tam investīcijām ir jāatmaksājas. Un nevar tā būt, ka uh, Elektroenerģija tiek pārvadīta bezmaksas, un tas ir pretrunā ar mūsu vienotā tirgus pamatprincipiem. Paldies priekšsēdētāji Tomeslu. Kungs. Tas, protams, ir jautājums, kur uh, Austrija būtu jāiz, jāizsakās, ja Austrija zaudēs naudiņu, Spāņa savukārt to atbalstīs, jo Spāņa, Spāņa iegūs naudiņu no šī komisijas priekšlikuma. Mana valsts Luksemburga, un mēs neesam nez liela tranzīta valsts, nec arī importētāja vai, vai eksportētāja. Un līdz ar to man personīgi nekā liela interesa šajā visā jautājumā nav, bet nu, vēl, vēlos atzīmēt divas lietas. Zālē izskanēja komentārs, ko mēs diemžēl nedzirdam, bet pirmais komentārs ir lūkāts. Ir nedaudz dīvaini, ka tagad pārējais periodā jāmaina spēles noteikumi. Mēs veidojam ESA, tātad Eiropas regulatoru, kas būs akurātā iestāde, kura tad arī varētu precīzāk aprēķināt visas attiecīgās izmaksas, un līdz ar to es tiešām nesaprotu, kāpēc tagad šajā gadā mums jāmaina šie spēles noteikumi. Un otrs komentārs tāds, ka, manuprāt, Eiropas eh, komisijai un nu, tomēr vajadzētu nedaudz vairāk respektēt šo iestādi, parlamentu, jo Ja šis jautājums viņiem, tad parlamentam ir būtisks, nu, tad viņi var atvēlēt nedaudz vairāk laika, lai mums paskaidrot, kas un kā, kādēļ šāds priekšlikums ir nepieciešams. Un tieši šo divu iemeslu dēļ es domāju, ka mums vajadzētu atbalstīt šo rezolūciju, balsot par to. Jo tā, tam būs arī tāda noteikta pedagoģiska ietekme uz Eiropas komisiju šiem iemesliem dēļ, tāds gatavs balsot par. Gut, danke sehr. Labi, liels paldies nu, mēs esam aplūkojuši problēmu, mums ir procedurāla problēma, jo šodien ir jāpieņem lēmums, lai tas nokļūtu tālāk plenārsēdē, un ir laika grafiks noteikts. Taču no otras puses saprotu visus kolēģus, kuri pieprasa vēl laiku diskusijām. Nu, tagad ir tikai divi varianti. Vai nu mēs tagad balsojot par otro balsojums punktu iekļaujam, vai arī mēs varētu iegūt laiku šodien pievienot vēl vienu punktu darba kārtības beigās. Taču tas ir ļoti riskanti. Taču tas būtu godīgāk, ka ik viena politiskā grupa kolēģiem ir pāris stundas laika savā starpā pakonsultēties, aplūkot, kādas ir stāvoklis. Nu, citas iespējas es neredzu. Varbūt vienīgi trešais variants būtu šo pēcpusdienu kā pirmo uh, darba kārtības punktu mēs varētu paņemt, bet patiesībā es negribu pirms Otingera kunga apmeklējumu vēl veikt balsēm, taču teorētiski tas ir iespējams. Mēs varam noteikt savu darba kārtību. Svabats kungs, priekšsēdētāj kungs, es vēlos lūgt tikai noteikt konkrētu laiku balsojumu, nekādas debatas, bet vienkārši balsojums. Tātad eh, es atkārtoju priekšlikumu, es zinu, ka nav vienkārši situācija, taču jums tiešām visiem jābūt laicīgi klāt. Tātad trijos, pulksten trijos mums ir jauns darba kārtības punkts, balsojums par rezolūciju. Līdz šim laikam mēs, jūs varat vēl diskutēt, konsultēties, taču pulksten trijos būs balsojums. Skan komentāri no zāles. 30 sekundes, taču tas tikai paņem, tas ir balsojums par jā vai nē, tad trijos to varam darīt. Well. Tags... Tātad pulksten trijos balsojums par šo rezolūciju. Tātad balsojums par to, ko katrs vēlās. Manuēl kundze. Tātad priekšsēdētā kungs. Es saprotu, ka lielajām politiskajām grupām ir vairāk, lielāks problēmas savā starpā vienoties nekā mazajām politiskajām grupām. Uh, vai mēs nevarētu šo balsojumu veikt pēcpusdienā, četros, pulksten četros, tad mums būtu pietiekam laika. Mēs taču varam bez nekādām problēmām nobalsot pēc Otingara kunga apmeklējuma, jo mūsu kolēģis ieteica nobalsot, balsojumu veikt šo priekšpusdienu vai ātrāk, jo jāiet tālāk uz plenārsēdi. Tātad Pūkstens trīs. Visi piekrīt. Paldies liels. Un tad varam turpināt ar nākamā darba kārtības punktu - balsošana par Marijā Badijāju Kučetu ziņojumu. Dokumenti jums ir pieejami. Elektroniskās balsošanas kartes jums arī ir pieejamas. Un, ja jūs piekrītat, mēs varam sākt balsojumu par lietisko internetu. Root in this right. I root in this what? Right, so it would be most easy for you and for the members. And they have all this. Wir, mach, wir machen es äh, immer. Tātad, kā vienmēr, balstīsimies uz sārakstu, un šeit nozmanīgi jāuzmanās, kur jāveic kādu grozījumu. Tātad pirmais grozījums 41, kas par? pret, atturās, pieņemts. Pirmais kompromiss priekšlikums par, atvainojiet pret, atturās, pieņemts. Gaspārī kungas ziņojums. Jā, cienījamies priekšsēdētāji. Es domāju, ka šodienas balsojumā mums ir neliela problēmiņa. Kaut kā itre sekretariāts un itre komiteja nav īsti saskaņojušies, jo nav šajā sarakstā visi grozījumi, kas ir, kas nāk no ITRE komitejas. Tātad jautājums sekretariātam, kā lai rīkojamies. Šajā balsošanas sarakstā trūkst visi grozījumi no ITRE komitejas, un mēs nevaram vienkārši neņemt vērā šos grozījumus un veikt balsojumu. Tātad sekretariātu, kā lai mēs rīkojamies? Nevar atbildēt šo jautājumu, nodošu tālāk sekretariātam, diemžēl nedzirdam, ko sekretariāts saka. Gut, Daniel Gaspari, Damen un Herren. Tātad paldies, Gasparī kungs. Sekretariāts man teica, ka šodien pirmo reizi tika saņemti, š, saņem šis ziņojums no komitejas. Tas ir izdrukāts un visiem pieejams. Tātad formāli tas ir pieejams, taču neviens nebūs tagad spējīgs to visu sarindot iekšā balsošanas sarakstā kritika tiešām ir pamatota, taču nu kurš ir atbildīgs? Nu, es nezinu, kā lai to noskaidrojumu, es arī tagad nevēlos to darīt. Tad dokumenti ir tikai tagad pieejami, tad, tad viss notiek. Vai nu mēs turpinām balsojumu vai pārtraucam. Vai ir kādi iebildumi par to, ka mēs tagad balsosim? Tad jums tas ir jāsaka, un mēs pārceļam. Ja nē, tad mēs balsojam. Un tad, nu, lūdzu, ikvienam, protams, tas ir nejauki, bet, nu, jums ir jāielūkojas šajos ziņojumos. Gelerkungs. Nu, ja mēs ņemam vērā komiteju darbu, tad uh, es neredzu iespējam veikt balsojumu, ja mums nav bijusi iespēja izvērtēt šos ziņojumus un kom grozījums. Nu, Tomas. Es domāju, ka interes sekretariāts ir nav saulēcīgi mums atsūtījis eh, šo te atziņumu, tad mums nevajadzēja pašiem būt slinkiem. Ja mēs nevaram balsot, atbilstoši jūsu lēmumu priekšsēdētāji, nu tad, ja mēs balsojam, tad mums būtu jābalso pēc pirmā ierosinājuma. Labi, es domāju, ka nu labi, ka Čačikunga Es domāju, ka, kas parīkungs, mēs varam par to runāt plenārsēdē grozījumu, tad netiks pazaudēt, bet mēs šodien varam balsot. Tātad bija komentārs par to, ka vajag pārcelt balsojumu, es tā saprotu, un bija komentārs, ka nevajag pārcelt. Nu, atvainojiet, tagad ir jābalso par to, vai balsojums tiks pārlikts. Kas ir par pārcelšanu? Lūdzu, rokas. Kas ir pret pārlikšanu? Paldies, atturās. Nu, tad varam turpināt darbu. Jā, man žēl. Nu, centieties vēl rīkoties plenārsēdē, šis priekšlikums bija labs. Tātad pirmais kompromisa priekšlikums, to mēs pabeidzām, un tagad dodamies pie Jurī viens. Kas piekrīt, kas par? Lūdzu rokas. Pret. Atturās. Pieņemts. 47. Par pret atturās pieņemts. 48 par pret atturās. Lūdzu, elektroniskais balsojums. Atklāts. Tātad lūdzu, ieslēdziet balsošanas ierīci. Nē, ne, nestrādā. Vai kāds varētu noskaidrot elektronisko ierīci? Es skatos, ka neviens laikam nepieciešama apmācība. Tātad strādā šī ierīce, balsojums ir atklāts. Skan izsaucien no zāles. Tātad balsojums beidzies. Un rezultāti. Rezultāti liecina, ka pieņemts šis grozījums. Ekskundze. Nav ieslēgts mikrofons runātājai. Priekšēdētājs saka, ka viņam ir tikai viena balsošanas ieredze, tātad 52 pret 52 pret 55. 55 pret 52. Nu, tas tak nav iespējams. Uh, ir zālē ir apjukums, ko lai tagad dara. Es domāju, ka man tiek teikti pareizie skaitļi, bet ja ir 50, tad jau tā nevar būt. Tā tad vēlreiz balsošana, varbūt būs cits rezultāts. Tā tad balsošana atklāta. Es jau nu vispār apjukšte. Tad ir divi pārstāv par daudz no tautas grupas. Tātad balsojums slēgts. Tātad rezultāts ir labs, viss kārtībā, nu tomēr pieņemts. 49. grozījums divās daļās, pirmā daļa atbalsts par, pret, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturās, noraidīts, 50 par, pret, atturās, pieņemts. 51 par, pret, atturās, pieņemts. 52 divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturās, otrā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Atkrīt, atkrīt, atkrīt. 56. Jā, ja? ne? Nē, 53. Nu, kur mēs esam palikuši? Tātad 56 par, pret, atturās pieņemts. 57 par, pret, atturās pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturās pieņemts. Jurī 12 par, pret, atturās, pieņemts. 60 par, pret, atturās, pieņemts. 61 par, pret, atturās, pieņemts. 62 par, pret, atturās, pieņemts. 63 par, pret, atturās, pieņemts. 64 par, pret, pret atturās pieņemts. 65 par pret atturās pieņemts. 66 par pret atturās pieņemts. 67 par pret atturās pieņemts Arī pieņemts. 69 par, pret, pieņ, atturās, pieņemts. 70. Tātad 69, pārbaudam. Atklāts balsojums slēgts. Un rezultāts pieņemts. 70 par, pret, Tātad atkārtojam. 70 par, pret, atturās, pieņemts. 71 par, pret, atturās, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 76 par, pret atvainojiet, 73 par, pret, atturās, pieņemts. 76 par, pret, atturās, pieņemts. 3 imko par, pret, atturās, pieņemts. 4. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. Jurija 16 par, pret, atturās, pieņemts. 5 Jurija par, pret, atturās, pieņemts. 78 par, pret, atturās, pieņemts. 79 par, pret, atturās, pieņemts. 5. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 81 par, pret atturās pieņemts. 8 jūrī par pret atturās pieņemts. 6. kompromiss par pret atturās pieņemts. 89 par pret atturās pieņemts. 88. Tātad 88 par pret atturās pieņemts. 8 imko par, pret, atturās pieņemts. 91 par, pret, atturās pieņemts. 7. kompromiss par, pret, atturās pieņemts. 93 par, pret, atturās pieņemts. 94 par, pret, atturās pieņemts pieņemts. 95 par, pret, atturās, pieņemts. 2 jūrī par, pret, atturās, pieņemts. 96 par, pret, atturās, pieņemts. 97 par, pret, atturās, pieņemts atturās pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturās pieņemts. 101 par pret atturās pieņemts. 102 par di, pret atturās pieņemts. 103 par pret atturās pieņemts. 9. kompromiss par pret atturās pieņemts. 10. kompromiss par pret pret, atturās, pieņemts. Jurī 10 par, pret, atturās, pieņemts. 11. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 115 par, pret, atturās, pieņemts. 116 par, pret, atturās, pieņemts. 117 par, pret, Elektroniskais balsojums 117, balsojums atklāts. Slēgts. Tātad viens no tautas partijas grupas par daudz. Balsojums slēgts. Pieņemts. Tad 118 par 118 par, pret, atturās, noraidīts. 12. kompromiss par, tā tad atkrīt, ne, 12. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. Tagad daudzi grozījumi atkrīt, 120. 125. par, pret, Nē, nav 125. Tātad 125. par, pret, atturās pieņemts. 127 par, pret, atturās pieņemts. 129 par, pret, atturās pieņemts. 132 par, pret, atturās pieņemts. 133 par, pret, atturās pieņemts. 14 imko par, pret, atturās pieņemts. Kopmarinkundze, atvainojiet, man jāatgriežās pie 129. grozījuma, ne 119. Mums vēlreiz par to jābalso, jo 88. tika pieņemts. Tātad šeit ir rakstīts. Jā, jums ir taisnība, priekšsēdētāja kungs saka, taču tas ir tikai par otro daļu. Jā, labi, ka pamanījāt, kolēģi. Tātad vēlreiz atgriežamies pie Kohmarīnas kundzes grozījuma 119. otrā daļa, par to ir jābalso. Kas par? Pret? Atturās. Nu, nebija nekādu problēmu pieņemts. Tātad 14 imko par, pret, vēlreiz 14 par, pret, atturās pieņemts. 1 imko par, pret, atturās pieņemts. 2 imko par, pret, atturās pieņemts. 4 par, pret, atturās noraidīts. 13. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 8 par, pret, atturās, pārbaudam. Elektroniskais balsojums atklāts. Tātad 8. Balsojums beigts. Noraidīts. 9 par, pret pret, atturās, pieņemts. 10 par, pret, atturās, pieņemts. 11 a, par, pret, atturās, noraidīts. 12 par, pret, atturās, pieņemts. 13 par, pret, atturās, pieņemts. A, Jurī, par, pret, atturās, pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 18 par, pret, atturās, pieņemts. 19 par, pret, atturās, pieņemts. 20 par, pret, atturās, pieņemts. 21 par, pret, atturās, pārbaudam. Tātad 21. balsojums atklāts. Slēgts. Pieņemts. 22 par, pret, atturās pieņems. 23 par, pret, atturās noraidīts. 24 par, pret, atturās noraidīts. 25 par, pret, atturās pieņemts. 26 par, pret, atturās pieņemts. C jurī par, pret, atturās pieņemts. 27 par, pret, atturās noraidīts. 28 par, pret, atturās pieņemts noraidīts. 15. kompromiss par pret atturās pieņemts. D. Jurī par pret atturās pieņemts. 32 par pret atturās pieņemts. 33 par pret atturās, nu, knapi. Elektroniskais balsojums. 33. balsojums atklāts. Tātad atklāts. Viss kārtībā. Slēgts. Noraidīts. B. Jūrī par. Pret. Atturās pieņēmts. 34 par. Pret. Atturās pieņēmts. 35 par. Pret atturās pieņemts, 36 par, pret, atturās pieņemts, 37 par, pret, atturās pieņemts, 38 par, pret, atturās pieņemts, 39 par, pret, atturās noraidīts, 40 par, pret, atturās pieņemts, Tātad kopumā par visu tekstu elektroniski balsojam. Tātad galīgais balsojums. Balsojums atklāts. Labi. Balsojums slēgts. Pieņemts. Vienbalsīgi pieņemts. Viss ir kārtībā. Vēl mums ir jāveic papildu balsošana par pirmo, kas par pirmo grozījumu pret atturās pieņemts divi par pret atturās pieņemts, 3 par pret atturās pieņemts. Un galīgais balsojums atkal elektronisks, balsojums atklāts. Balsojums slēgts. Vienbalsīgi apsveicam. Un tagad vēl balsojums par rezolūciju arī šeit elektroniski. Tātad elektroniskais balsojums atklāt. Slēgt. Un arī šis balsojums par grozīto rezolūciju ir vienbalsīgs pateicos. Ar to mēs šo darba kārtības punktu esam pabeiguši. Paldies! Un varam turpināt. Atcerieties, pulksten trijos balsošana. Time, please. Lūdzu, nekavējiet. Piektais punkts darba kārtībā. Darba kārtība jau jums ir. Iekšējā tirgus izveida elektroniskās komercijas jomā. Ja atļaujiet, tad uh, tomēr debats varētu notikt ārpus zāles. Uh, lai mums būtu šeit zālē klusums, ir cilvēki, kas grib runāt, ir tādi, kas grib klausīties, tā kā uz diskusijas ārpus durvīm aizdurvīm, es atvainojos. Dieser Bericht. Ziņojums. Ir saņemts atzinums no kolēģi Cukālas. Došu kolēģim vārdu un vēlreiz lūdzu visi pārjos aizdurvīm turpināt sarunas vai arī mazliet pieklust. Lūdzu, Cukālas kungs. Well, e-commerce is a key 20. Elektroniskā komercija ir 21. gadsimta izšķirošs tirgus. Tā attīstība ir priekšnoteikums Eiropas uh, vienotā digitālā tirgus izveidēji. Elektroniskā komercija var būt ļoti nozīmīgs uh, darbrīgs uh, koptirgus uh, pabeigšanā, dodot iespēju 500 miljonu patērētājiem uh, iegādāties, pirkt, salīdzināt izstrādājumus. Jau tagad e-komercija uh, ir būt, sastāv būtisku uh, Eiropas uh, pārdošanas daļu, vairāk nekā 5%, uh, uh, un apgrozījums tiek lēsts vairāk nekā 140 miljārdu dolāru apjomā. Uh, nacionāla līmenī eh, apgrozījums tikai turpina augt, bet pārobežu jomā samazinās. No 2006. līdz 2008. gadā ES patērētāji, kas bija vismaz vienu preci iegādājušies internetā, eh, pieaug no 27 līdz 33 procentiem, bet pārobežu e-komercija palika nemainīgi 6 līdz 7 procentu apjomā. 51 1% no ES 27 uh, mazumtirgotājiem pārdod internetā. Bet uh, pārobežu transakciju skaits ir pats samazinājies kopš 2006. gada. Uh, finanšu grūtību laikā es patērētāji uh, pastiprināt uzmanību pievērš uh, pārdevēju cenu salīdzinājumam internetā, e-komercijai ir potenciāls, piemīt potenciāls, atdzīvināt uh, eh, ēs patērētāju tirgu un uh, arī iedzīvināt cenu salīdzināšanu. Un tomēr pastāv barjeras Uh, pie valstu robežām. Pat labam, diemžēl, e-komercija Eiropā attīstās tā, ka tas ir virtuāls tirgs uh, mazumtirgotājiem, uh, kas pārdod galvenokārt Ķīnā ražots izstrādājums, izmantojot uh, serveres dators, kas ir ražot Ķīnā, uh, ar programmatūru, kas ir izstrādāta ASV un transakcijas notiek uh, uz certifikātu pamatu, kas ir izdotājs V, izmantojot kredītkārtas uh, maksājuma sistēmas, ko arī dzan ASV kompānijas pārvalda un patiesībā visā šajā ķēdītē vienīgais, kas ir īsti eiropeisks, ir ES likumdošana un nodokļi, un diemžēl uh, tieši tā arī tā, kas rada vislielākos šķēršļus e, pārobežu e-komercijā Eiropas saimnībā. Es nevēlas, e, lai mani vārdi izklausītos protekcionistiski, taisn otrādi, bet mums jārod iespējas, kā e, Eiropas e, juridisko ietvaru pārobežu e-komercijai padarīt efektīvāk, lai e, šo milzīgo potenciālu atbrīvotu no šiem barjerām, uh, saprotot, ka tā var dot lielu pievienoto vērtību ES pilsoņiem. E-komercijas transakcijas no 350 tūkstošu mazumtirgotājiem uh, ir šis piedāvājums, un viņiem ir vajadzīgs droši uzticams, uh, dieši, droši uzticama internetu vide, lai sniegtu tajā savu piedāvājumu. Patreizējais ietvars e-komercijai ir nestabils. Tādēļ mūsu uzdevums ir izstrādāt vienkārši efektīvu, e, standartizētu e-komercijas ietvaru, e, kurā varētu iesaistīties visi mazumtirgotāji, patērētāji, gūstot savstarpēju labumu. Eh, tu viss ir ļoti labi dokumentējis komisija. Iepriekšējā komisāra Koneva bija ļoti aktīva šajā jomā. Komisija ir um, izstrādājusi vairākus pētījumus, kas bija ļoti pamatīgi un paziņojumi, kur uh, pareizi ir noraksturots šīs problēmas e-komercijas jokā un arī piedāvāt risinājumu. Acīm redzot, visi iesaistītās puses piekrīt, kas attiec uz galveniem secinājumiem un arī attiecībā uz to, kādām izmaiņām būtu jānotiek Eiropas savienībai, vairāki, eh, vairākas iespējas, kā tā var e-komercijas tirgu pilnveidot, eh, pakalpojumu direktīvu, negodīgās prakses direktīvu, elektroniskās komercijas direktīvu, patērētāja tiesību direktīvu kā parasti ES problēma ir tāda, ka varbūt pa daudz ir šādu rīku mūsu rīcībā. Tagad ir pienācis laiks rīkoties, pārkāpt uh, barjeras, lai uh, ar efektīvu politiku un praksi uh, panāktu to, ka mums tiešām būtu vienots elektroniskās komercijas tirps Eiropā. E, tirgus potenciāls ir daudzkārt lielāks nekā tas, ko mēs patreiz redzam, ko birokrātija traucē. Atkārtoju, ka tā dod plašas iespējas mūsu informācijas tehnoloģiju nozarei un tādēļ es ceru, ka daudz nodrīgi ierosinājumu, ko mūsu kolēģi ir izstrādājuši, e, palīdzēs mums līdzsvarot un efektīvu e, ziņojumu gal galā pieņemt. Paldies! Paldies! Tagad e, došu vārdu kolēģim Enču kā pirmam runātājam. Paldies priekšsēd! Esmu ēnas, ēna referents savas politiskās grupas vārdā. Es gribētu apsveikt referenta ziņojumu izstrādājumu. Cukalas kungs ir veic ļoti rūpīgu darbu, un mēs esam veiksmīgi sadarbojušies šī atzinuma sagatavošanā. Mēs arī strādājam ar IMCO kolēģiem. Komisija savā paziņojumā jau norāda uz vienu no galvenajiem traucēkļiem pārobežu e-komercijai, proti nacionāls likumdošanas harmonizācijas trūkums, īpaši patērētājas atzības jomā, attiecībā uz PVN reģistrēšanu, attiecībā uz reciklēšanu un e, citām nodevām. Tas viss ierobežo elektronisko komerciju. Ar citiem vārdiem sakot, e, dažās dalībvalst, dažām dalībvalstīm gandrīz vai pilnīgi ir bloķēta šī tirdzniecība. Uh, Tas ļoti traucē koptirgu. Šīs problēmas ir jāatrisina. Un komisija ir piedāvājusi tātad direktīvu patērētā aizsardzības jomā, kas palīdzētu šo problēmu risināt. Es vētos uzsvērt, ka e, Cukalskunga ziņojums man šķiet, tas šķiet gan atbalstāms, un arī atbildīgās komitejas ziņojums. Um, um, Pakalpojumu direktīvas 20. pānt 20. punkts ir jāimplementē. Dalību valstis ir jāaicina izbeigt uh, mazumtirgotāju diskrimināciju atkarībā no uzturēšanās, uh, patērētāju uzturēšanās vai dzīves vietas nedrīkst būt nevienlīdzīga attieksme. Ir jābūt vienas pieturas tādai procedūrai, kā visas, visu šo formālo pusi var kārtot. Tam jātiec arī uz PVN jautājumiem. Es uzskatu, ka uh, mums ir vajadzīga plaša pieeja šo problēmu risināšanai. izcelsmes valstī ir jāuzņems atbildība par mazumtirgotāju reģistrāciju, kas vēlas pārrobežu eh, jomā darboties. Jāroda arī iespēja, kā eh, sadarboties eh, šīs, šīm reģistrējušām iestādēm dalībvalstīs. Papildus ir vajadzīgi harmonizācijas pasākumi, ka, kas nāk par labu pārobežu mazumtirgotājiem Tādi varētu tikt radīts vienots juridisks ietvars arī gal galā eh, tirgotāja reģistrācijai. Komisija savukārt varētu izstrādāt vienotus standārts un pārbaudīt šo standārtu ievērošanu elektroniskās komercijas jomā. Piemēram, tirgotājiem būtu jādod patērētājiem iespēja tieši un bezmaksas piekļūt tādai informācijai, kā piegādātāji e, nosaukums, reģistrācijas numurs un cita informācija, kas palīdzētu e, pircējiem identificēt tirgotāju, kā arī piegādātāju. Tad vēl ir valoda jautājums. Angļu, franču un vācu valodai vajadzētu būt vienmēr plus attiecīgās valsts valodai. tirgotājiem ir vajadzīga pielaide elektroniskās komercijas veikšanai, mājaslapā ir jābūt norādītiem reģistrācijas numuriem. Tādējādi patērētāju uzticībā e, šiem pakalpojumiem varētu tikt uh, paaugstināta. Attiecībā uz PVS maksāšanu elektroniskajā komercijā, kas ir pārobežu, es gribētu lūgt ņemt vērā arī PVN harmonizēšanas eh, process eh, es eh, līmenī kopumā. Arī tas palīdzēs patērētāju uzticību vairot uh, tiešsaites maksājumu sistēmām. Mums jāvienojas par kopīgiem drošiem standartiem, kuri tad būtu jāpiemēro plaši. Ir vajadzīgi standarti debetu un kreditkartēm. Ar visiem šiem pasākumiem paaugstināt, paaugstināt patērēt uzticību tiešsaistes maksājuma sistēmām. Tas arī iekļauj sevī pārbaudas eh, sistēmas kredītkārt, mm, attiecībā uz kredītkartēm, pat labāk tikai uh, šī, šie uzņēmumi, kas uh, tad, tad kredītkarts izdod veids, bet tas ir arī jābūt pieņemtam no tirgotāja puses. Diskriminējoša praksa no kredītkāršu kompāniju puses ir jāizbeidz. Ja, identifikācijas procedūrai eh, kredītkāršu maksājumiem jātiek standartizētai, proti attiecībā uz visiem elektroniskās komercijas darījumiem. Tas attiecas, piemēram, arī uz Visa vai Mastercard kompāniju kreditkārtu datu pārbaudas sistēmām. Bieži šie maksājumi tiek izdarīti ar starptautiskām kredītkartēm, jo viņu valstīs vēl šādi mehānismi nepastāv. Tad par nodevām. Bieži tās ir 0,2%, piemēram, norēķinoties ar vīza karti. Manuprāt, tā nevajadzētu būt, ja mēs tiecamies uz ilgtspējīgu ekonomiku. Vīza ir viens no uzņēmumiem, kas gūpēļņu E, kamēr ēst patērētāji un tirgotāji cīnījās par izdzīvošanu. Šādos apstākļos ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai Eiropas saimnība izstrādātu sistēmu e, transakcijai bankas kartītēm. Komisijai kopā ar Eiropas centrālo banku būtu jā e, meklē risinājumu, kā ES sistēmā izstrādāt līdzīgu sistēmu kā Visa vai Mastercard. Uh, Pretējā gadījumā Eiropa starptautiskā līmenī vairs nebūs konkurētspējīga attiecībā uz šiem finanšu pakalpojumiem. Ir vajadzīga Eiropeiska tiešsaits maksājuma sistēma. Piekrītu, ka ir vajadzīgs uh, pārvaldības procedūra uh, tiešsaits maksājumiem, bet tirgotājiem ir jābūt arī brīviem pašiem izlemt, kā viņi vēlas tīmekļa vidē veikt reklāmu. Tas tikai veicinās konkurenci. Ņemot vērā ekonomisko krīzes, domāju, ka koptirgs attīstība šajā jomā ir ārkārtīgi liela iespēja stimulēt tautsaimniecību Un šo uzdevumu būtu jāveic Eiropas uh, parlamentam ar lielu atbildības sajūtu. Es gribētu aicināt izstrādāt uh, komisijā plānu par to, kā veicināt e-komerciju un ar finanšu instrumentu un citu rīku palīdzību, kā to darīt, ņemot arī vērā patērētāju sarežģīto situāciju Elektroniskai komercijai ir jābūt bezmaksas un jāaizsargā sensitīvie patērētāji. Ziņojums var būt būtisks solis e-komercijas attīstīšanā. Es ar uh, interesi klausīšos jūsu komentāros un uh, tagad dosim vārdu kolēģi Kohmerinai priekšsēdus. Paldies, priekšsēdus kungs. Patiesībā jau daudz argumentu izskanēja, tādēļ es uh, centīšos runāt lakoniski. Tiešām ir pēdējais laiks pievērsties e-komercijas jautājumam. Attiecīgā direktīva jau diezgan novecojusi. Pēdējo gadu laikā mēs esam jau diezgan daudz Uh, iespējas palaiduši garām, komisijai vajadzēja izstrādāt ziņojumu, tas nav noticis, labi, ka mēs tagad esam uzņemuši stimulētāju jomu likumdošanai jātiek precizētai. Daudz kas ir noticis, piemēram, arī Vācijā, manā valstī, kopš 2001. līdz 2009. gadam. E, to personu skaits, kas internetā ievēks, ir no 12 e, līdz vairāk nekā 32 miljoniem. Uh, Tātad eh, trīskāršojies eh, šis skaits līdz 2010. gadam droši varam teikt, un mm, tā ir tomēr tāda būtiska attīstība. Ir jāpārbauda likumdošana, kas līdz šim mm, noved pie diskriminācijas tiem, kas eh, tīmekļa vietnē iepērkas vai arī vēlas pārdod savus izstrādājumus attiecībā pret tiem, kas veikalā veic šos pirkšanas pārdošanas darījumus. Tas ir principiāls jautājums. Ir jānotiek tiesiskai, eh, jātiek nodrošinātai tiesiskai vienlīdzībai starp eh, tiešsaits iepirkšanos un, un tradicionālu iepirkšanos veikalā. Līdz šinējās ierobežojums, ka tikai eh, tas drīkst uh, internetā arī kaut ko pārdot, kuram ir arī eh, fizisks veikals. Manuprāt, šis regulējums ir no pilnīgi cita laikmeta vēl aizķēries, un tas ir jāatceļ. Klienti no labāka, plašāka piedāvājuma un caurskatāmākas cēnu politikas tikai iegūs tirgotājiem arī ir jābūt ar vienlīdzīgām iespējām attiecībā uz tiem, kas eh, tirgojas tradicionāli offline. Tātad mums ir komisija jāmudina aktualizēt uh, likumdošanas pakotni. Paldies! Paldies! Nākamais komisijas vārdā runās Davids Mērkungs, lūdzu. Much, Paldies, priekšstādā, izteikšos īsi. Liels paldies um, referentiem un viņu vietniekiem un ēnu referentiem par šo ļoti konstruktīvo un noderīgo ziņojumu un arī komentāriem. Mēs uzskatām, ka problemātika, protams, ir ļoti sarežģīta, daudz šķautņaina. Cilvēki minēja, ka tas, ka patērētāja aizsardzību, PBN, maksājuma sistēmas, dažādu preču, tātad pār, pārstrāde, tātad atkrituma apsaimniekošana. Tā kā problēma ir kompleksa, bet uh, patērētājiem tas nozīmē vienu. Kad mēs detalizēti spiedām par šīm lietām, atklājām, ka 50-55% gadījumu patērētāji varētu iekonomēt līdz pat 10% eh, vai pat vairāk no savas naudiņas, ja viņi iepirktu savus, eh, savas lietas kaut kur ārzemēs, pat ieskaitot pārsūtīšanas un iepakošanas izmaksas. Bet 60% gadījumu, kad patērētāji mēģinājuši to darīt, viņi saskāršies ar kādiem šķēršļiem. Kompānijas ir eh, atteikušās viņiem šīs, eh, šīs preces pārdot, tā kā šī pārobežu komercija tiešām ir sarežģīts jautājums, kas īsti nestrādā, un tam ir nepatīkams sākas uz konkurences intensitāti dalībvalstīs, jo sevišķi mazajās dalībvalstīs. valstīs Jo jūs kaut ko nevarat eh, iegādāties tiešais režīmā pār, pārobežā, pārobežu tātad eh, kontekstā, tad mazajās valstīs tas droši vien vispār nav pieejams. Tā kā, ja mēs vēlamies uzlabot eh, šo te iekšā tirgus elementu, ja mēs vēlamies uzlabot konkurenci, ja mēs vēlamies, lai mūsu pilsoņi būtu ieguvēji, tad pārobežu komercijas jautājums ir jāatrisina Un šī, šī sarežģītās, eh, sastarpēji saistītās problēmas ir, ir kaut kādā veidā jāmēģina nogludināt. Tā ir laba iespēja MVU. Iespējams, ka varētu būt kāds mazs eh, MVU uzņēmums, kurš nav īpaši pieprasīts eh, konkrētā valstī, bet pārobežu kontekstā varbūt tas kāds nišas produkts, kuram ir plašāks pieprasījums, un līdz ar to tas var uzturēt MVU darbību. Tā kā tieši MVU Piemēram, jo sevišķi būtu noderīgs tas, lai mūsu pārobežu komercijas sistēma būtu vienkārša un efektīva. Tā kā mēs noteikti rūpīgi izskatīsim jūsu pārskatu, jūsu ziņojumu, Inkau komitejas atzinumu un um, komentāri par šī atzinuma projektu, nu, nu provizoriski vismaz ir ļoti pozitīvi. Paldies! Lielas paldies! Henens kundze, jūs vēlreiz pieteicāties, lūdzu, jums vārds. Jā, paldies. Izteikšos eh, arī lakoniski, bet eh, jāsaka, man skatījums uz eh, šo problemātiku nedaudz citāds. Kādēļ pārobežu komercija sekmējas elektroniskā komercija? Bieži vien dalība valstīs tā labi strādā tādēļ, ka, nu, tiešām nav nedienas, ka kāds ārzemju pircējs ne, neaplaustos tā sacīt bieži vien arī kafejnīcās um, nākas dzirdēt to, ka kredītiem problēmas, un es domāju, ka arī pārobežu e, komercija ieslīdzīgā virzienā. Es saskatu šai jomai lielu bēdīgu nākotni. Labi, paldies! Neredz, ka būtu citi komentāri. Nu, ko tā tad. Um, 6. maisa pēdējais termiņš līdz 12. tātad, kad iesūtīt grozījumus. Cerams, ka lai tad ne, neizcelsies nekāda pārpratuma ar šo procedūru, un līdz ar to esam beiguši darba kārtības punktu. Sastais darba kārtības punkts - internetu pārvaldība, turpmāk veicamie pasākumi. Zosa Vāgneris kundze ir mūsu referente šeit šajā jautājumā. Ir neliela tehniska problēma gan tiesa. Video konference ar ekspertiem, nu, pirmkārt problēma ar tulkojumu, Nu, un tā vēl ir tāda tīra tehniska problēma, un, diemžēl, ar ekspertiem šo videokonferenci mēs nespēsim realizēt. Neskatoties uz to, kolēģi, varbūt jūs varētu vismaz savu pārskatu daļu stāvīt mums priekšā, un tad uz kolēģiem iespēja izteikties. Nu, tad skatīsimies, kā vēlāk mēs varēsim norganizēt šo ekspertu piedalīšanos, to mēs tagad nezinām, bet katrā ziņā vajadzētu vismaz izmantot šo iespēju un stāvīt šo ziņojumu pašai priekšā. Tad lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšstādātāji! Man liels prieks eh, stādīt jums eh, šodien priekšā manis sagatavoto atziņumu. Un um, eksperti, ar kuriem mums bija jā, jāveic šodien pārunas, ir, ir tātad eksperti par internetu pārvaldības jautājumiem. Un tieši ar to saistās arī mans atziņums. Un cerams, ka atziņuma teksts, šī teksta projekts, precīzāk izsakoties, ir jūsu izrīcībā. To mēs izdevām pirms vairākām dienām, un, cik zinu, tas arī ir iztolkots visās oficiālajās savienības valodās. Un arī, cik es saprotu, priekšsētā, ja vien jūs, protams, nelēmsiet citādi, tiešām būtu ļoti labi, ja mēs sākumā uzklausītu mūsu ekspertus. Un mēs arī varētu viņus uzklausīt tādā kārtībā, kā jūs, kā jūs to vēlaties. Un nu, es saprotu, ka ir problēma ar, ar šo video uh, saikni, ar video konferences nodrošināšanu bet ja mēs nespējam to, tad šo videokonferenci izvest, realizēt, tad, nu, labi, daži no runātājiem mums paies secēm, bet daži eksperti arī mūsu vidū priekšsētā, tā kā es labprāt sakošu jūsu ieteiktē procedūrai. Nu, labi. Tad pāriesim pie ekspertiem, kas ir mūsu vidū, dosim viņiem iespēju īsi izteikties, tāds arī kaut kos jautājums komentēt. Frederiks Donks ir pirmais eksperts, kas izteiksies, lūdzu. Paldies, priekšstādātē. Cienījamie parlamentārieši, dāmas un kungi. Liels prieks piedalīties ITRE komitejas uh, darbā par šo jautājumu. Tiešām pārskats ir ļoti svarīgs. Internet nākotnē, pārvaldība ir mūsu visi interesēs. Tas tik tiešām ir viens no centrālajiem interneta uh, kopienas jautājumiem. Un es ceru, ka mēs uh, varēsim nu, dalīties ar noderīgu pieredzi šeit Es tam piedalīšos daudzos reģionālos, vietējos un starptautiskos internetu pārvaldības projektos, līdz tam liela pieredze. Iesākumā vēlos aprakstīt internetu modeli, ko, ko mēs saprotam ar vārtiem e- internetu ekosistēmu, pie kā es darbā pie tās piedalies, un, manuprāt, šis jēdziens e, cieši saistās ar e, pārvaldības mehānismu interneta vidē nekrīt tā, kur tas notiek. Interneta Lielākais pluss ir decentralizētā arhitektūra, kas dod iespēju individuālam lietotājiem izvēlēties vai pat radīt gan aprīkojumu, gan programmatūru, gan pakalpojumus, kas visvairāk atbilst viņu interesēm. Tieši tas dod iespēju internetam turpināt būt par platformu inovācijām un radošiem atklājumiem. Internetu pārvaldības mehānismu struktūra nozīme ļoti bieži atspoguļo tehnisko arhitektūru. Tā ir atklāta, tā ir caurskatāma, inkluzīva un palīdz eh, sadalīt atbildību efektīvā veidā, un tas tieši ir raksturīgs internetam. Mēs to saucam par internetu attīstības modeli. Un tas ne tikai attiec uz internetu, bet mēs uzskatām, ka šim modelim ir milzīgi ietekme un uz daudziem citiem biznesa aspektiem tā skaitā uz institucionālās pārvaldības aspektiem. Un eh, šīs pārmaiņas institūcija līmenī notiek arī Eiropas eh, Savienībā, tā sauktā internetu pārvaldības fórumā, jeb IGF. IGF ir fórums, eh, kurš ir inklusīvs, atvērts, atvērts dialogam, lai pētītu internetu attīstības jautājumus tādā veidā, kā tradicionālos top-down, tātad kontrolas modeļos, tas parasti nav iespējams. Un IGF un ir Eirotika, tātad Eiropas eh, platforma ir unikāla fórumi, kur var dalīties ar idejām, var pārbaudīt šīs idejas un kur eh, partneri uz eh, vienlīdzīgiem pamatiem var, var strādāt pirms darbs turpinās valdību līmenī pēc tiesību aktiem. Un šī modeļa vērtība atzīst arī OECD. MECO, tātad, kas arī aicina izstrādāt centralizētāku pieeju attiecībā uz internetu ekonomiju un aicina aktīvāk iesaistīt eh, šajā procesā iesaistītās puses. Ir daudz pozitīvu un labi piemēru eh, tam, kā internetu pārvaldība palīdz ar, arī um, valsts pārvaldē. Bet visvairāk, protams, mūs sajosmina tas, cik liels potenciāls internetam valsts pārvaldes modeļu pār, tā, pārveidošanām. Ko tad no pretskārdā krogudeša šis internetu modelis nozīmē? Pirmkārt, Internets ir tīkls, kurā piedalās desmitiem tūkstoši dalībnieku, desmit tūkstoši citu tīklu, kas līdz ar to var aktīvāk palīdzēt sadalīt atbildību. Otkārt, šis modelis strādā tādēļ, ka te aktīvi piedalās daudzas organizācijas eh, ar dažādu pieredzi. Tur ir zinātnieki, biznesmeņi, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, akadēmiķi, kā arī valsts pārvaldes darbinieki. Un tieši tas ir pamatā interneta eh, sekmīgai darbībai. Treškārt, interneta, internets balstās uz at, atvērtiem standartiem, kas ir plaši pieejami un visiem pazīstami. Un visbeidzot, interneta modeļi pamatojas tāpat arī uz tādu būtisku principu, ka, ka tātad gala lietotāja princips, un tieši tas dod iespēju radošiem panākumiem, un nereti tieši pateicoties tam tiek izstrādās ļoti labas programmas. Citiem vārdiem sakot, internet modelis ir, ir elastīgs um, modelis, uh, kas efektīvi strādā un uh, kas uh, tieši kompleksā izpildījumā ir īpaši sekmīgs. Interneta ekosistēma ir labs paraugs šī modeļa darbībai. Un tad mēs nonākam līdz eh, jautājumam, kas tad ir šī ekosistēma? Interneta ekosistēma ir termins, kas tiek izmantots, lai aprakstītu uh, eh, vīdi, tādu, kurā darbojas organizācijas un kopienas, kas kolektīvi vāda noteikti tehnoloģiju izstrādi un infrastruktūras izstrādi, kas eh, tiek izmantot uh, globālajā internetā. Šīm organizācijām ir kopējas vērtības attiecībā uz internetu brīvu atvērtu attīstību. Tātad šī organizācija, kas, ka, kas tad ir šajā eko sistēmā? Pirmkārt, tehnisko standartu izstrādes e, uzņēmumu IATF, piemēram, tātad tas ir Internet Engineering Task Force, un tāpat arī um, dažādi citi konsorcija. Otrkārt, organizācija, kas uh, pārvalda resursus glabājuma adesliem ICANN, reģionālajie interneta reģistri IRR, un tāpat domēnu vārdu reģistri kur diez, ir diezgan daudz. Treškārt, tās ir kompānijas, kas nodrošina tīkla infrastruktūru, neinējums tā pakalpoja nodrošinātāji, tīkla operatori un uh, interneta apmaiņas fondi. Ceturkārt, individu un organizācijas, kas izmanto internetu komunikācijām, tad saskarsmē vienam ar otru un piedāvā pakalpojumus internetā, tā skaitā inovatīvu un pakalpojumu un aparatūras eh, un tātad programmatūras izveidē. Un piekārt tās ir organizācijas, kas nodrošina izglītību un apmācību tam, lai varētu efektīvi izmantot un attīstīt internetu pakalpojumus. Tās ir daudzpusējās organizācijas, eh, izglītības iestādes un arī atsevišķas valsts aģentūras. Un tagad par vienu no jautājumiem, kas ir gan komisijas paziņojuma, gan Vāgneru kunga pārskatu centrā. Un no tā es varēšu pārēt tālāk uz jautājumu par ICANN. Kā jūs redzējat no interneta ekosistēmas apraksta, ICANN ir būtisks interneta eko, ekosistēmas elements, bet atcerēsimies, eh, kāds ir ICANN mandāts. Būtībā tā ir, tā ir tīri tehniska funkcija. Protams, ICANN ir būtisks dalībnieks šajā procesā, bet tomēr tas uh, tā nav vienīgā un pat nedominējošā internetu pārvaldības organizācija. Interneta kopiena uzskata, ka ICANN ir jāveic eh, vadu, tātad tā, tā, tā kā pārvaldītāja loma attiecībās domēnu sistēmām, kas ir būtisks internetā. Ciem vārdiem sakot, ICANN ir jāievēro valsts, valsts un sabiedrības intereses kā, kā pamatprincipu. Tas nozīmē, ka ICANN ir jānodrošina, ka tas ir labs pārvaldības modelis. Un nu, tas savukārt nozīmē, ka Aiken būtu jāievēro noteikti pamatprincipi, pirmkārt, caurskatāmība. Citiem vārdiem sakot, ir jāturpina saulaicīgi un nodrošināt visu nepieciešamo informāciju par organizācijas darbību un aktuālajiem jautājumiem šajā organizācijā, kā arī pilnībā um, jāatklāja, kāda ir lēmuma, ko tā pieņem un kāda ir pamatojuma šo lēmumu pieņemšanai. Otkārt, jāiesaist procesā visas interesētās puses. Treškārt, eh, lēmumi ir lēmumu pieņemšana jābalsta uz konkrētiem pierādījumiem. Ceturkārt, ir jāorganizē inklusīvs dialogs. Ir būtiski atcerēties, ka tāds modelis, kurā strādā šī organizācija, nozīmē to, ka visiem, visām interesētajām pusēm ir jādiskutē, kopīgi jāstrādā pie vienotiem jautājumiem, vienot mērķu sasniegšanai. Ja netiks iesaistīts visi interesētās puses, eh, tad attiecīgi būs trūkumi. Tāpat atskaitīšanās ir būtisks pamatprincips, laikam ir jāuzlabo šis aspekts. Un tad šeit nerunāju tikai par, par tīru finansiālu atbildību, bet arī citām lietām. Tālāk izvērtēšanas un uh, komentāru mehānisms un visbeidzot disputu izskatīšanas mehānisms. Visi šie pamatprincipi ir būtiski. Un mums ir prieks redzēt, ka tie ir ņemti vērā, un to ir to, tātad ņems vērā ASV valdība, un Aiken ir apņēmies tos uzturēt bet uh, skatības labi teikšlūko. Lai sasniegtu attiecīgos mēķus, ir nepieciešams sekot līdz progresam šajā darbā. Un to varēs uh, paveikt tikai tad, ja visi iesaistītās puses aktīvi iesaistīsies. Internetu kopienas uh, locekļi piedalās AIKEN darbā ar konsultīvu organizāciju palīdzību, dažādu citu organizāciju palīdzību, un mēs aicinam arī valdībām rīkoties līdzīgi. Un noslēgumā Atgādināšu trīs uh, svarīgākos elementus, uz kuriem vēlēs šodien vērst jūsu uzmanību. Pirmkārt, atcerēsimies, ka, ka interneta ekosistēmā ICANN ir būtisks uh, dalībnieks, bet tas nav vienīgais un pat nesvarīgākais uh, eh, pārvaldītāja orgāns. Otrkārt, esam pārliecināti, ka jautājumi, kas sasās internetu pārvaldību, ir jārisina tādā veidā, kas atbilst pašu internetu modelim. Proti, ir jāievēro caurskatāmības, inkluzivitātes, uh, Uh, sadarbības un uh, daudzpusējības elements. Treškārt, Eiropas Savienība un jau sevišķi Eiropas parlaments Or, šim tātad organizācijām ir gara vēsture atklāt pārādīs modeļu attīst, attīstīšanām. Un tieši parlaments ir starptautisko diskusiju avangardā attiecībā uz diskusijām par internetu, kas, kam jābūt atvērtam un jā, centrētam uz lietotājiem. Un ar prieku un gandarījumu konstatēju, ka tas ir atzīts arī mūsu šodien skatāmajā ziņojumā. Tas tiešām ir būtiski. Globālais internets mūsdienās sas saskars ar daudziem svarīgiem izaicinājumiem, tā skaitā arī Eiropā, protams. Un šo izaicinājumu risināšanai nepieciešama iesaistīšanās eh, visiem partneriem, lai saglabātu internetu, kas ir atvērts, caurskatāms un efektīvs. Paldies! Ganz herzlichen Dank! Sirsnīgs paldies! Nu, tad tālāk Kākliņkungam vārds. Prieks, ka esat mūsu vidū. Labprāt uzklausīsim jūsu pieredzi. Lūdzu, jums vārds. Thank, thank you, Mr. Chairman. And uh, uh, I would like to start. Jā, paldies priekšstādātāji. Iesākumā vēlos pateikties parlamentam un komiteju par to, ka uzaicāt mani, lai es arī uh, dalītos ar jums uh, savos viedokļos par šo tēmu. Runāšu tikai personiskā kapacitātē, tāpēc viss, ko es pateikšu, nav Latvijas valdības uh, pozīcija. Un tāpat arī Aiken uh, pārvaldes oficiālā nostāja, bet tāpat laikā es, es uzņemos pilnu atbildību par visiem saviem vārdiem, protams. Man lūdzu izteikties par trīs jautājumiem. Viens no, tātad pirmais ir Aikana atskaitīšanās eh, sistēmu un caurskatāmības jautājumu šai sakarā. Un šai sakarā, lai uzrādītu, kāds šajā jautājumā bijis progress, vēlos uzsvērt, ka Aikana tika izveidots uh, eh, 98. gadā organizācija, kurā bija daudz dalībnieku. Nu, valdības ir viens no tādiem iesaistītajām pusēm šajā, šajā organizācijām valdībām ir tikai konsultatīvs raksturs. Vēlāk atgriezīšos eh, detalizētāk pie tā, kā tad ir eh, šīs te valdības konsultējušā lomā ekana ietvaros. Bet eh, runājot par ekana radīšanu, tā ir organizācija, kurā ASV valdība Tātad izdarās iepēja tehniskā menedžmenta un interneta, uh, interneta identificētās sistēmas izveidi citiem tātad, uh, ekspertiem. Pat cik tā jauna organizācija, tad ASV valdībai bija ļoti nu, strikta pāraudzība attiecībā uz aikēnu darbību. Tika izstrādāts izpratnes memorands un um, līdz 2006. gadam šis memorands bija spēkā. Un šis memorands pieprasīja to, ka ik gadu uh, AIKN atskaitītos par tā saucamiem benchmarkiem, ja, tātad mērķiem, kas AIKN bija jāsniedz katru gadu. Bet pēc 2006. gada savukārt tika parakstīts kopējais projekta līgums starp ITA, tātad Startautiskā telekomunikācija aģentūra un AIKN, uz trīs gadiem. Tad tika parakstīts šis līgums un tas bija solis uz priekšu salīdzinām ar izpratnes memorandu, jo tas ļoti strīti reglamentēja no valdības puses to, ko darīs Aiken tātad šie memoranti, bet uh, atbilstoši kopējiem līgumam tiek paredzēts, ka būs tikai tātad uh, viens vidus, vidusposma pārskats IKN pārvaldība, līdz, līdz ar to šis uh, nolīgums nav tik strikts. Un pēc tam, kad šis projekts beidzās, tad IKN valdība tiek paredzēts, ka parakstīs sadarbības līgumu uz nenoteiktu laiku, un kurā vairs netiks iekļauts nekādas normas attiecībā uz to, kā es pārauga IKN darbību bet paredz eh, savukārt daudzpusē tātad eh, partneru konsultāciju procesu attiecībā uz to, kā IKN veids vairākās jomās. Pirmā joma ir tātad šī atskaitīšanās caurskatāmība, tālāk ir tātad politikas jautājums, treškārt internet drošība, un ceturtais aspekts ir konkurence un patērētāju izvēle. IKN pats ir organizācija, kas ir pieņēmusi savu tātad atskaitīšanās satvaru un principus. Šos principus eh, pieņem 2008. gada 15. februārī ICAN valde, un tur ir noteikti trīs atskaitīšanās veidi no ICAN puses. Pirmkārt, atskaitīšanās eh, sabiedriskajam sektoram, veicot tātad šo, šo public trust saucamo funkciju, otrkārt, eh, juridiskā un korporatīvā atskaitīšanās, un treškārt, atskaitīšanās ICAN uh, kopienas dalībniekiem, tātad uh, internetu kopienas dalībniekiem. Un šis, uh, šie pamatprincipi arī tiek aktīvi īstenoti no ICAN puses un ir ļoti tāda dzīva diskusija, kurā piedalās dažādas iesaistītās puses ICAN kopienas ietvaros attiecībā uz to, kā tad šo principu realizācijas sekmējas. Un atbilstoši šim te nolīgumam ar ASV valdību ir izveidota arī pārskatu komanda, kuras Eh, nākamā sanāksme ir akurāt rīt. Un tad sākot ar rītdienu tiešām viņi sāks aktīvi izvērtēt to, kā tad Aiken veids ar to atskaitīšanās principu ieviešanu. Tā kā tad ir valdības eh, konsultīvās komitejas eh, loma ikan darbībām. Te aptuveni 100 dalībnieku un, un 12 novērotāji. Un to skaitā ir tādas valsts kā SV, visas Eiropas Savienības dalība valstis, Eiropas komisijas pārstāvi, Kanādas pārstāvi, tāpat arī Krievijas, Ķīnas, Brazīlijas, Ēģiptes, Dienvidu Āfrikas, Kenijas un daudz citu valstu pārstāvi. Ikvien starpvaldību kom konsultīvās komitejas loma ir dot konsultācijas, ne konsultācijas attiecībā uz valsts politikas jautājumiem. Tātad uh, tajos jautājumos, eh, kas ikā eh, netvaros eh, skar šos aspektus. Šajā komitē ir īpašs status, kas ir atspoguļots ikā statūtos. Tas nosaka, ka, ja tiek noraidīts konsultatīvās komitejas viedoklis, tad ikā valde ir noteikti jāsniedz pamatojums, kādēļ tas ir noraidīts. Un kopš šī komiteja tika izveidota, un tika izveidota viņa vienlaikus ar Aikenu, Šie komiteja pieņēmusi vairākus formālus, formāls rekomendācijas principu formā, tātad princips un vadlīnijas eh, domēnu pārvaldībai, principā attiecībā uz eh, jaunu ģenerisku domēnu izstrādē, tāpat arī citu pakalpojumu izstrādē, GAK eh, starposmu principus attiecībā uz IDN, tad starptautisko domēnu vārdu piešķiršanai, tāpat arī valsts uh, uh, kodu piešķiršanai. Un kopš 2007. gada KEK e komiteja tātad piedalās uh, politikas izstrādes procesos jau no pašiem pirmsākumiem un nodrošina valsts politikas uh, aspektu atspoguļošanu ikon darbībā. Aikan e ir tāds, tas, protams, politikas uh, izstrādes orgāns, un 2007. gadā starp, starpvaldību komiteja nolēma mainīt darba metodas. Un tā vietā, lai lūgtu komiteju piedalīties politikas eh, projekta, politikas izstrādes beigās, komiteja lēma, ka tai ir nepieciešams piedalīties visu šī politikas procesa izstrādes gaitā. Un labākais piemērs šeit ir attiecībā uz to, kā šī komiteja piedalījās statusko domēnu vārdu, valsts. Mm, mm, kodu un tās fast track procedūras izstrādē. Un uh, tieši pateicoties tam, vis, šis projekts drīz tiks sekmīgi noslēgts. Kādi ir uh, lielākie izaicinājumi šīs komitejas darbībā? Pirmkārt, nepietiek resursus, ko piešķir pašas uh, šo valstu valdības, un lai attiecīgi to pārstāv varētu aktīvi piedalīties laikiem darbībām. Nepietiekams sekretariāta atbalsts, kā arī komitejas locekļu vienotības trūkums attiecībās to, kas tad būtu šī sekretariāta darbības ilgspējīgs modelis ilgtermiņā. Ja? komiteja turpina strādāt pie savām iekšējām procedūrām, un pat labāk mēs kopā ar Aikenu uh, valdi strādājam pie tā, lai definētu to, kāda ir šīs komitejas uh, precīza un, un uh, pastiprināta loma Aikenu darbībā. Ir kopēja darba grupa ar Aikenu valdi, kas strādā pie šī jautājuma jūnijā šim darbam jā, jānoslēdzās, un tad, attiecīgi, nākamajā Aikenu lielajā sanāksmē jūnija beigās šeit Brislī, tad tas tiek stādīts priekšā. Un visbeidzot priekšstādā pavisam īsi par to, kāds ir Ajana līguma nākotne, kāda ir šī nākotne. Ajana nozīmē interneta, interneta savi number authority. Tātad, citiem vārdiem sakot, tā ir funkcija tātad uzturēšanas funkcija, varētu teikt, eksploatācijas funkcija, ar kuras palīdz tiek uzturēt interneta adresu bāzi. Un šo funkciju pat labāk veids ASV valdība ICANN un kompānija Berisai no ASV. Tātad šīs trīs kompānijas kopā to veids, trīs partneri respektīvi. Un, un faktiski divi kontrakti, kas tur mums tā konteksta starp NTIA ar ICANN un vēl viens līgums, kas ir starp NTIA un uh, un kompānija Verisign. Līgums ar Aikan nosaka, kāds būs izmaksas atbilstoši valsts eh, iepirkuma procedūrām ASV. Un šajā līgumā ietverti parametri attiecībā uz Aikan eh, darbizpildi AJN funkcijām. AJN funkcija, jāsaka, ir ļoti kritiska funkcija Aikan darbībai. Tas, cik labi strādās, šī, darbosies šī funkcija, faktiski ir aikena uh, pastāvēšanas mm, iemesls vairāk vai mazāk. Un, un aikena ir jā, jāturpina uzlabot šo jautājumu. Proti, ir pieejama uh, statistiska informācija tiešsaistē attiecībā uz Aijāna pieprasījumu statusu. Un nesen tika izstrādāts arī, arī backup sistēma, tad rezerves eh, sistēmai un funkcijas veikšanai. Pat labi, šis backups atrodas ārpus Kalifornijas. Un ēkēn strādā pie tā, lai īstenot elektroniskā jauna funkciju, kas dot iespēju panākt zināmas uzlabojumus sistēmas darbībā, un kā arī attiecīgi cilvēkiem būtu mazāk jāiesaistās lēmumu pieņemšanas procesā šeit. Un nu, šai sakarā jāsaka, AIK ne tikai kontrahents šajā sistēmā, un ceturtdien līgums nākotnē tiks apspriests nevis ar AIK, bet pirmkārt ar ASV valdību, kas kaut kādā šīs funkcijas e, īpašnieks. Jūsu ziņojumā 25. punkts priekšsēdētāji, tur ir sacīts, ka Eiropas parlaments atbalsta AIK komisijas uzskatu, kā Jāna līgumam bet eh, jāietur arī mehānismi daudzpusējai atskaitīšanās sistēmai. Un jāprēc, ka nākotnē nebūs viens konkrēts valdības, kas dominēs pārējām nu funkciju. Nu, ziniet, šai sakarā man jāsaka, ka tas ir ļoti komplekss jautājums. Un, eh, ja mēs vēlamies demontēt patreizējo sistēmu, to, kā pat labi strādā Jana kontraktu sistēma, tad mums ir ļoti jābūt pašiem skaidrībā par to, ko tad uh, šī starptautiskā daudzpusējā atskaitīšanās nozīmē. Ja mēs uzskatām, ka šim principam jābūt iedzīvinātam, tad jāapskaidro, kā mēs to saprotam. Un šeit Eiropas Savienības dalībvalsts vairākas reizes mēģinājušas vienoties par to, ko tad viņi saprot ar šo jēdzienu. Un kādā būtu tā jauna kontrakta nākotnē, un nekad nesam spējuši tā arī panākt vienprātību. Tā kā mums sākumā jāteiks kādrībā pašiem ar sevi un tikai tad mēs varam likt priekšā ASV valdībai savu vīsti, lai skatītos, kā tas atbilst viņu viedokļiem attiecībā uz to, kā šim kontraktam jāattīstās. Nu, ka tieši tā es saskaru šī procesa nākotni. Un uh, priekšstādātāji, un tas ir mans pēdējais komentārs, AJANA funkcijai jātiek veiktai no tādas organizācijas puses, kas nodrošinās starptautisku klātbūtni un arī ietekmi uz, uz šo darbu. Un ēkēnu manuprāt, ir tieši akurāt šāda organizācija, kurā ir starptautiskā klātbūtne un, un, un kurš, kas kontrolē sadāt. Paldies! Pateicos jums, un nākamais ir Palgas kungs. Lūdzu, vārds jums. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāj. Labrīt ar no mans puses visiem komitejas deputātiem. Paldies, ka devāt man iespēju stādīties priekšā. Es esmu uh, direktors informācijas sabiedrības ģenerāla direktorātā, un mans direktorārs uh, eh, saucas audio, audiovizuālās jautājumu medijas un internetu. Un uh, es tikai aicināts par diviem jautājumiem uzzināt par. Uh, komiteju. Pirmkārt, e, iekšējā organizācija, kā esam līdz šim strādājuši un kā tu varētu uzlabot. Pirmkārt, ļaujiet man sacīt priekšsēdi, ka pārāk tālā pagātnē neatgriezīšos. ICAN tika izveidots 1999. gadā, kad internets bija pavisam savādāks nekā tas ir šodien. Šodien internets ir kļūst par e, neatņemam globāls ekonomikas sastāvdaļa mūsu sabiedrības vairs bez tā nespētu funkcionēt. Un tādēļ mūsu referents, jūsu referents, ir atradis pareizo terminu, nosaucot internetu par uh, globālu uh, sabiedrisko resursu, public global good. Un kā, kā inter, eh, kāda ir Aikana loma šajā visā procesā? Es atgriezīšos tikai pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā diskusijās ar dalību valstīm iesaistītām pusēm un EP deputātiem mēs apzinājāmies, ka kopīgā projekta nolīguma izbeigšanās, Joint Project Agreement, tātad, kas saistā ASV valdību ar Aiken, par ko jau runāja vēstnieks Kāklinkungs, mēs sapratām, ka šī nolīguma izbeigšanās pagājušā gada 30. septembrī pavērs lielu iespēju mums paust savu viedokli, un tādēļ komisija izstrādāja paziņojumu Eiropas parlamentā un padomē, kas jums ir šodien uz galda, interneta pārvaldība, nākamie soļi, internet governance, next steps. Un divi vārdi varbūt tikai no šī paziņojuma, kas atspoguļo viedokļus, kur, kā jau sacīju, sev ieguldījumu dēļ daudz iesaistītās puses arī EP deputāti ir divi atslēgvārdi. Viens ir internacionalizācija. Internets ir arvien vairāk kļuvis par starptautiskas sabiedrības resursu, sa, sabiedrisku resursu, un otrs ir sabiedriskās intereses, kā internets arvien vairāk e, darbojas sabiedrības interesēs. Tie divi vēstījumi, kas ir šī paziņojuma pamatā, daudz, kas ir ticis sacīts par ICAN, mēs ICAN pārvalda DNS, Tādēļ mēs arī vēršam tam savu galveno uzmanību. DNS ir infrastruktūra vai viss internets sistēmas sirds, bet aikanī kļūs vairāk nekā, par vairāk nekā DNS tehnisko pārvaldītāju, tas ir kļūs par internetu pārvaldības, eh, tā sakot, saimnieku. Un arī Kārklīna kunga, eh, tā sakot, eh, vadītās organizācijas pārvaldītāji. Un tādēļ mums šķita svarīgi internetu pārvaldības jautājumu pagājušajā gadā atkal ienest politiskajā skatuvē, un tādēļ jums un padomē nosūtījām šo paziņojumu. Zviedrijas prezidentūra tad uzsākt darbu ar šo paziņojumu, šis paziņojums pamatu apzinoties, ka ir maz laika, jo 30. septembrī jau nolīgums eh, darbības laiks beidzās, tātad Zviedrijas prezidentūra lielā steigā eh, eh, šo jautājumu ienes padomē un izstrādāja vadlīnijas neoficiālu formālu sarunu mandātu, jo aikana ir privātiestāde. Tā tad no juridiskā viedokļa tas ir kas eh, tāds īpatnējs veidojums. Runājot par starptautisko sarunu mandātiem, ir procedūra, bet tas tā ir starptautiskām iestādēm vai eh, valstīm, bet eh, šeit ir runa par privātu iestādījumu. kas pakļauta Kalifornijas štata likumdošanai. Tātad padomu izstrādāja vadlīnijas, kas bija pamats trojkas uh, apmeklējumam Vašingtonā pagājušā gada augusta beigās, septembra sākumā trojka, kā parasti. Tajā bija tā brīža prezentūra, Zviedrijas prezentūra, kā arī nākamā, tātad patreizējā Spānijas, kā arī komisija, kur pārstāvēja mūsu iepriekšējais ģenerāldirektorāts Fabio Klesents. Un mums bija vēstījums, plot, proti tāds, kas bija no padomas vadlīnijas, kas savukārt bija iedvesmots no komisijas paziņojuma. Un vēstījums bija tāds - internacionalizācija un sabiedrības intereses. Tādēļ arī tika pieņemta šī savstarpējā apņemšanās starp ASV valdību un AIKAN e pēc trim nedēļām komisija to apsveic kā pozitīvu vai potenciāli pozitīvs solis priekš. Šī apņemšanās skaidri pauž, ka Aikanam ir, es citēju, jārūpējas par to, lai tā lēmuma būtu sabiedrības interesēs, ne tikai kāda e, viens vai otrs puses interesēs. Aikan apņemas Uh, izvērtēt savu lēmumu ietekmi uz sabiedrību kopumā. Lūk, šāds kredo uh, uh, šim nolīgumam, bet šeit ir vairāk nekā tikai šāds kredo. Te tiek izveidota sistēma, kā monitorēt šo procesu, un tajā ir no visas pasaules pārstāvi. Tātad ICAN ne tikai uh, apzinās un uzņems savu sabiedrisko lomu, bet arī tiek izveidot ICAN darba monitorēšanas sistēma. Un pirmā šāda komiteja ir uzsākusi savu darbu. Tur ir runa par ICAN caurskatāmību un uh, atskaitīšanos procedūram. Par otru jau runāja uh, vēstnieks Kārklinkungs. Uh, Tātad mēs par to visu priecājamies, gaidām, ka tagad sekos šim būtiskam potenciālam solim nākamie soļi, bet mēs ar izbrīnu konstatējam, ka nekas nenotika. Vienošanās tika parakstīta 30. septembrī, oktobrī nekas nenotika. Pat nebija pazīmi par to, ka kas varētu sakot. Un arī novembrī nekā jauna. Taču šie datumi jau bija ļoti tuvi, jo līdz šī gada beigām pirmai uh, Monitorēšanas komandai bija savs ziņojums jāiesniedz, tādēļ mēs sākām kļūt mazliet nervozi par šo vilcināšanos. Vispirms GAK Solā, Sols sanāksmē pagājušā gada beigās pieņēma paziņojumu, un IGF sanāksmē Šalmē Šēhā mēs šos vēstījums arī Aikenu un ASV valdības pārstāvjiem arī pieņēmām šos pazīmes. Un Eiropas parlamenta deputāti arī deva ļoti būtiski ieguldījumu, lai šis mūsu vēstījums tiktu sadzirdēts. Tādu nu decembra beigās pirmais priešlikums pamazām veidojās. Mēs turpinām izdarīt spiedienu un beigās, eh, beidzot komiteja sanāca kopā 13 pārstāvi ir valdības pārstāvēts eh, diezgan labi, ir arī geogrāfiskais līdzsvars nodrošināts, cik nu tas varētu būt šādā salīdzinoši neledzā grupā, bet, protams, mums ir ASV, NTIA, eh, Strikling kungs vadītājs, tādi ir GAK vicepriekšsēži no Ēģiptes, Malali Smaila kundze, Eh, Ķīnas ministrijas ģenerāldirektors un Fabio Kalasanti, kurš, kā jau es sacīju, nesen uh, pamet savu amatu kā Eiropas komisijas ģenerāldirektors. Pārstāvniecība, mūsuprāt, ir laba. Šīs komandas sast personāla sastāvs ir labs, tagad tam jāsāk strādāt. Un tas arī noticis. Pirmās sanāksmes, kā jau vēstnieks Kākniņš sacīja, notiek šodien. Pati pirmā Tādēļ Klausanti kungs šodien šeit nevarēja būt klāt, pretējā gadījumā viņš būtu ieradies eh, šodien uz mūsu šo debati. Mm, tā nu mēs ceram, ka šis process, eh, nu, šķiet ir iesācies daudz sološi. Ir bijuši divas konferenču sanāksmes, un tagad būs viena klātienē, būs otra jūnija otrajā nedēļā īsti pirms Aikena sanāksmes Briselē, un tur tad mēs tā īsti varēsim novērtēt, kā virzas uz priekšu šis process un vai mērķis uh, pieņemt rekomendācijas par caurskatāmību un atskaitīšanos līdz gada beigām pieņemt varēs tikt sasniegts. Uh, lūk, uh, cik tālu esam priekšsēžu kungs līdz šim. Eh, pavirzījušies. Es gribētu teikt, ka esam daudz ko panākuši, pateicoties tam, ka Eiropa ir runājusi vienā balsī, un arī amerikāņi ir mums piekrituši. Citēšu Larry Strickling kunga, tātad uh, runa, uh, aģentūras vadītāja runa Vašingtonā 29. aprīlī, visam nesen. Viņš runā par internet uh, politika 3.0 palaišanu Citēji, ICAN kļūst, eh, paliek viens no eh, privāta eh, sektora vadīt daudzpušu sadarbības paraugiem. No mūsu viedokļa raugoties, viņš runā no amerikāņu viedokļa, ir pilnīgi pareizi, ka valdības piedalās ICAN, jo viņām jānodrošina tās, ka lēm sabiedrības intereses atspūgļo mm, es gribētu sacīt, ka tā ir būtiska izmaiņa ASV valdības tradicionālā uh, nostājā iepretim Aikon. Lūk, priekšsēžkungs, tik tālu esam tikuši. Vai to varētu uzlabot? Es domāju, ka līdz šim darbs ir noticis diezgan efektīvi. Mēs gatavojamies Aikon sanāksmei Briselē, kas būs jūnijā, un IGF sanāksmi Viļņā septembrī. Mēs vienmēr esam ļoti veiksmīgi sadarbojušies ar parlamentu, IGF, eh, lieliska sadarbība, tiešām gribētu sacīt, ar deputātiem. Es domāju, arī jūs paši piekritīsiet. Tagad es domāju, ka Soza Vāgners kundzes ziņojums ir īstajā brīdī, mēs gatavojamies AIKEN sanāksmēji un šo svarīgo lēmu pieņemšanai par atskaitīšanos un caurskatāmību līdz gada beigam, tātad uh, tas ir īstā brīdī. Vai to var uzlabot? Nu, es domāju, mums vajadzētu rast veidus, kā regulāri iesaistīt Eiropas parlamentu. Mēs kā komisija esam pilnīgi atvērtam, uh, lai uzlabot šo sadarbību tieši ar jums. Uh, paldies priekšsēd, atvainojos, ka tik garunāju. Paldies, saka priekšsēdus tagad raugos uz pulkstenu un norādīšu, ka mēs bijām vienojušies, ka eksperti šeit iekļautos 5 vai 10 minūšu laikā, jo es gribu arī dot kolēģiem iespēju uzdot jautājumus. Nākamais eksperts ir Braunu kungs. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšsēd, paldies, dāmas un kungi, ka es tiku uzaicināts šeit runāt par internetu pārvaldību un kiberdrošību. Neapšaubām Eiropas Sanība eh, arvien vairāk ir atkarīga no internetu un uh, saziņas sistēmām, kas ar to saistīts, bet uh, šo sistēmu drošība līdz šim nav samērīga ar šo atkarību. Uh, šeit tika runāts par um, izšķirošo in, uh, infrastruktūru uh, drošību, un komisijas spērs būtis sojas, lai uzlabotu situāciju ar savu neseno telekomunikācijas reformu pakotni, um, tādējādi nodrošinot pakalpojumu uh, drošību. Es gribētu izcelt dažas sojas, kas ir spērt šajā uh, virzienā pirmkārt panākt to, lai e, dalību valstīm būtu kopīgs augsts līmenis attiecībā uz kiberdrošību un e, nacionāla līmenī tikt izveidots e, komandas, kas strādā šiem jautājumiem. Eiropas informācijas tīkla aģentūrai būtu jāturpina sniegt atbalstu dalību valstīm, kas ir mazāk kapacitāti. Otrakārt, NISA efektivitātei jātiek paaugstinātai, Eh, tādējādi nodrošinot lielākus resursus. Ar Lisabonas spēkumu, eh, līguma spēkā stāšanos, NISai vajadzētu sākt, eh, varēt sākt rīkoties efektīvāk. Treškārt, būtiskajiem um, ekonomiskiem darboņiem ir jāiesaistās šajā procesā, ņemot vērā attiecīgo likumdošanu un pieprasot uh, attiecīgu informāciju no valsts iestādēm. Eh, ceturtkārt, um, piektkārt, informācija sistēmu pastiprināšanu, uh, iepirkšanas politikas sistēmas uzlabošanu. Lūgums no tulku puses, Bārna kungs. Mēs atvainojamies ļoti, bet, bet tulkiem ļoti grūti jums izsekot līdzi. Nu, tiešām jūs nedaudz par ātru runājat, jūs varētu nedaudz lēnāk. Tāda komisijas paziņojums par internetu pārvaldību secina, ka Eiropas Savienībai jāuzņemas vadošā loma, lai uzlabotu internetu drošību un stabilitāti, uzsākot dialogu ar starptautiskiem partneriem. Komisija būtu jāizstrādā konkrēti plāni, protams, ar parlamentu un dalību, dalību valstu uh, palīdzību, kāda būtu jābūt šai vadošai lomai. Līdz rakstām, lai starptautiskā līmenī vadīt šos pasākums, eh, pasākumu klāstā, lai tektot vēl lūko. Atbalsta ICANN tā darbā, lai notrošinātu, ka domēnu vārdu eh, sistēma stabilitāte ir efektīva. Sadarbība ar OECD un citām starptautiskām organizācijām ANO, Eiropas eh, padomi, lai izstrādātu tiesiskās normas attiecībā uz kiberdrošību nacionālā līmenī. Tāpat arī attiecībā uz uh, programmatūru atbildību, jo sevišķi runa par internetu pārlūku programmām, kas ir tik būtisks internetu drošības nodrošināšanai. Vispēdējot ir būtiski, lai parlaments turpinātu savu darbu, um, lai atbalstītu tādas uh, būtiskas pamatbrīvības kā uh, tiesības privāto, uh, privātiem datiem un vārda brīvību. Rom 2 e, regula attiecībā uz datu aizsardzību vērtējumu pozitīvi šajā ziņā. Tāpat arī ieteikums turpināt startautisku nolīgumu apspriešanu attiecībā uz e, kompensāciju mehānismiem, bet attiecībā uz IP adrešu noplaķēšanu, domēnu vārdu atsaukšanu, šādu pasākumu iniciēšanu, ko padomē teica pagājušā nedēļā, internetu piekļūs bloķēšana, kā ierosināja Malstroms kundze. Nu, šiem pasākumiem jāpēt ar lielu uzmanību jo tas katrā ziņā būs liels trieciens internetu pārvaldībai, iejaucoties to valstu darbībā, kuras varbūt neseko Eiropas vērtībām. Paldies! Paldies! Turpinam. Un nākamais eksperts būs Davids Čeoks. Cerams, ka jūsu vārdu pareizi izrunāju, dod jums vārdu. Lūdzu arī runāšanas laiku ievērot nedaudz. Uh, Godātie uh, deputāti, paldies par uzmanību, paldies par iespēju runāt. Es runāšu mazliet citā griezumā. Es priecājos, ka Eiropā tik liela uzmanība tiek pievērsta uh, internetu pārvaldībai, un tas ir tiešām būtiski, kā attīstīsies šie procesi nākamā desmit gadu laikā. Internets jau nav tikai informācija un e-komercija, bet uh, tas ir izmainījis mūsu mācīšanās veidu sabiedrību kopumā, e, privātuma jautājums ļoti būtiski ietekmējis. E, pat labāk sabiedrība nav tikai jauns industriāls laikmets, bet pavisam jauns e, komunikācijas laikmets. Un Eh, senajā Atenas sabiedrībā eh, arī tā kā visi par visiem zināja. Un tagad arī ir līdzīgi atkal. Un tam ir savas pozitīvās puses, bet ir arī tāda negatīva puse, ka mēs zaudējam spēju eh, tādai individuālai ģenialitātei toties uh, kolektīvā inteliģence e, var labāk attīstīties. Mm, tā principā paver plašākas iespējas. Ir pat spriedojami, ka tāds jauns cilvēks pamazām top. Pētījumi ir parādījuši, ka interneta paudze uh, smadzeņu struktūra pilnīgi savādāk nekā iepriekšējām paudzēm. Kādēļ? Jo jau no dzimšanas brīža viņi iegremdējas, tā sakot, šajā neierobežotās komunikācijas vidē, kurā ir iespēja visu informāciju tūlīt pat saņemt. Un eh, šo, šīs jaunās paudzes pārstāv smadzenes ir spējīgas veikt daudz uzdevumus vienlaicīgi. Tagad, ka šī jaunā paudze eh, kļūs par 20 gadniekiem, eh, kāds būs tās pārvaldības modelis, tam ir jābūt pavisam sādākam. Es domāju, mums tas jāapzinas. Mums jādomā par veidiem, kā tagad eh, jaunatnam apgūst zināšanas. Viņi to visu dara spēles veidā, visam ir jābūt interaktīvi kā tas ietekmēs izglītības sistēmu. Jaunieši neuzskata vairs skolu par eh, savus dzīves centru. Eh, tā ir vieta, kur satikt fiziski savus eh, tiešsaitnes režīmā sastaptos draugus. Un te ir arī tā, tāda, tāda liela izmaiņa notikusi no paudzes uz paudzi. Kā jau pieminēju, smadzeņu struktūra jau pavisam citu, viņi var strauji pārslēgties eh, attiecībā uz to, cik lielu eh, uzmanību viņi velta vienam vai otram jautājumam. Varbūt jūs esat pamanījuši, ka jaunieši ļoti strauji pārslēdz televīzijas eh, raidstacijas un šķiet varbūt, ka viņi nekoncentrējas, bet patiesībā jaunieši ļoti strauji spēja uztvērt un informāciju, un viņi ļoti labi spēja arī paralēli mm, no dažādiem informācijas avotiem uztvērt šo informāciju. Jaunā paudze ir pieradusi ne lineārai domāšanai. Eh, jaunā paudze ir spējīga tātad atsijāt galveno no eh, liela informācijas klāsta, nelineāri domājot, eh, interpretējot vizuālu informāciju un tam līdzīgi. Tieši tādēļ mums ir jādomā, eh, domājot par pārvaldību, kā tas ietekmēs izglītības sistēmu, izglītību kopumā, privātumu šai jaunai paudzē ir cita uh, sapratne par privātumu. Viņi izmanto uh, resursus pilnīgi brīvi no visurienes, un viņi vēlas eh, paši vadīt izglītības uh, procesu, nevis lai skolotāji to vadītu. Tikai dažas minūtes palikušas manai runai. Tātad vēl viena lieta pateikšu, kas man šķiet ļoti svarīga. 80 gados tika, eh, bija tāds, tāda tēze, ka mēs pārējām no laikmet, eh, eh, kad centrs pārvirzās no Ņujorkas uz Lasvegas, tātad šou biznes um, iegūst arvien lielāku nozīmi. 20. gadsimtam šķita, ka Džordž uh, Orvels tas ir uh, visbriesmīgākais scenārijs, bet patiesībā tas varbūt ir Hakslīs, kurš šā grāmatā raksta par to, kā mēs kļūstam par tādiem uh, robotiem, un lūk, ko arī Nils Pausmans paredzēja savā grāmatā. 80 gados viņš jau par to rakstīja, bet kas ir svarīgi? Ka Mums ir jādomā būtiski eh, par to, kas tad, eh, kāda secinājuma izdarām no tā, ka eh, vizuālā informācija iegūst tik mm, lielu nozīmi un visam ir jābūt izklaidējušam. Daudz uzskata, ka līdz ar to vientulība uh, vai, uh, ir izbeigusies uh, un, un, un jaunieši paši, domājot par sevi, viņiem e, ļoti liela nozīme ir tam, ko uh, citi par viņiem domā. Uh, un, un, un, un. Uh, tas ir tātad uh, jauniešu kultūru ļoti ietekmē internets. Mūsu privātuma definīcija varbūt ir ļoti eh, novecojusi. Pētījumi liecina par to, ka tīņi ap 4000 izziņu eh, eh, mēnesī nosūta. Tātad nekad viņi nav ilgāk nekā 5 minūtes vieni. Sabiedrība ļoti pārmainījusies. Kad es šajien lidoju, tad 10 gadu veci apmēram, viņi apmēram 8 stundas uh, uh, dienā pavada eh, pie interneta, un tas ir ne, neticami, bet tātad mums tas viss ir jāpārdomā kontekstā ar jautājumu, ko, uh, kāda būs privātuma nozīme pēc desmit gadiem, kad šie uh, bērni kļūs par 20 gadniekiem tas arī ietekmē to, kā mēs, eh, mūsu smadzenes darbojas. Kognitīvās zinātnes zinātnieki arī to tātad ir jau atzinuši, eh, smadzeņu pētnieki eh, uzskata, ka smadzenes sāk strādāt citādāk. Secinājums ir tāds, ka mūsu smadzenēs Eh, viss arī jau kļūst sociāls. Un tas eh, arī tāds internets sabiedrības um, tad seks. Eiropa ir ļoti moderna, ka tā runā par internetu pārvaldību, bet aicinu apzināties, ka viss, ko mēs redzam tagad, desmit, pēc desmit gadiem būs vēl pavisam sādāks. Tātad lūdzu eh, to uh, apzināties internetā. Internets nebūs tikai informācijas eh, vai eh, preču apmaiņas vide, bet eh, pieredzes apmaiņas vide. Viss mūsu pieredzes, tā tad notiks ar internetu starpniecību pieredzes apmaiņu. Liels paldies! Mēs saņēmām ļoti daudz informācijas. Un iespējams tas mums var noderēt. Tagad ir iespēja uzdot jautājumus, izteikt savus komentārus, bet būtu tiešām pateicīgs, ja kolēģi ļoti koncentrētos un būtu īsi. Trautmans kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji! Sākumā vēlos uzsvērt to, ka Sosas Vāgnera kunga ziņojums manuprāt, ir ļoti labs un atzinīgi novērtēja arī ēnu ziņotāju darbu. Man ļoti patika arī ekspertu viedoklis. Viņi ļoti labi paskaidroja, ko šī kontrolas, ko šī kontrolas institūcijas dara ļoti vienkāršos vārdos, un tas ir ļoti svarīgi. Šo pārbaužu kvalitāte, taču ietekmēs ikāna kvalitāti un uh, tas viss tad, tad notiks ļoti caurskatāmi. Startautisko, startautiskās pārstāvniecības jautājums uh, daļēji ir noticis. Uh, notikusi satuvināšanās starp Eiropas Savienības un amerikāņu pusēm, īpaši runāt par caurskatāmību un partnerību. Taču tomēr ir vēl citi jautājumi, piemēram, amerikāņu kongresa dalībnieki vai arī ASV valdība ir uzsvēruši ikan lomu un nozīmību vai tas tā paliek arī ilgtermiņā? Un ko mēs no Eiropas puses vēl varam darīt? Man šķiet, ka jūnijā mēs varam darīt visu iespējamo, lai ikan tikšanās Briselē būtu ļoti veiksmīga. Kārklinkungs, Ružē un pārējie kolēģi jau par to runāja. Un vēl viens būtisks faktors ir tas, ka arī deputātiem jāspēlē svarīga loma. ziņojumu tiešās sekas. Un tas ir būtisks elements šai pārvaldībai internetā. Šai pārvaldība tās pamats ir atsevišķo iesaistīto pušu vienošanās, un parlamentāriešiem šeit arī ir būtiska loma. Tagad jautājums, vai mēs varam palūgt mūsu ekspertiem, kā jūs lūkojaties uz nākotni, uz nākotnes darbību attiecībā uz internetu pārvaldību, jo turpmākajās nedēļās mums ir jāsagatavojas mūsu dalībai Viļņā, pēdējam posmam, pirms sāksies jaunais posms. Tātad, principā, runa ir par pirmajiem IKF pieciem gadiem, kā lai mēs rīkojamies. Van Nistelrooja kungs. Nu Manuprāt, tas ir ļoti labi, ka parlaments tiek intensīvāk iesaistīts šajā nozarē mēs pirms kādu laiku aplūkojam Trautmans kundzes ziņojumu, kur arī bija runa par pārvaldību, un pašreizējais dokuments ļoti labi koncentrējas ne tikai uz produktiem un tā tālāk, bet gan uz pārvaldību tad galvenais jautājums, kā lai mēs uzstājamies. Šis, protams, ir tāds mācību process, kur runa ir par Eiropas pamatvērtībām. Kā lai mēs tās varam pārstāvēt arī turpmāk, pārāk nekoncentrējoties uz šo starpvaldību līmeni, neaprobežojoties ar šādu sadarbību. Šeit runa ir par mūsu pamatiesību un pamatbrīvību aizstāvēšanu. Es biju ar Čēku kungu klāt, es redzēju, kā Ķīna rīkojas šajā jautājumā un kāda ir Ķīnas argumenti, un tas ir pavisam cits kurpju pāris. Ja mēs varam uzmundrināt, veicināt ikanu, tad tas vien ir tikai apsveicami. Protams, ir jānodrošina arī tas, lai uh, viss nenokļūst neīstajās rokās. Es domāju, ka šeit mēs esam mācījušies īpaši attiecībā uz procesu pēc Kopenhāgens, pēc klimata pārmaiņu vienošanās. Mēs jau zinām, kas notika Kopenhāgenā. Patiesībā nekas tur nenotika. Stiprāka parlamenta iesaistīšana, tas ir atbalstāms process, un šeit saskatu arī interesi mūsu darbam. IKF, šis fórums, tas ir labi. Taču man ir jautājums, interneta pārvaldība ir ļoti svarīga, un šis fórums arī ir ļoti svarīgs. Taču, manuprāt, mums vairāk jāiesaista attīstības valstis, īpaši raugoties uz Āfriku, kā mēs varam Āfrikas valsts stiprāk iesaistīt, jo mēs visu laiku dzirdam sūdzības šajā jomā. Mēs taču finansiāli nesam spējīgi to izdarīt, tāds vienmēr ir viedoklis. Ja Tunisā mēs vienojamies, ka atbalstīsim, ka vēlamies atbalstīt Āfrikas valstis, un tagad jautājums komisijai vai būs uh, papildu piedāvājums no komisijas puses, lai ņemtu vērā tos cilvēkus, kuri vēl joprojām ir diezgan skeptiski raugoties uz šo IGF fórumu, vai komisija kaut ko paredzējuši šajā pusē. Un šāds ir mans jautājums. Paldies! Mums vēl ir pāris minūtes laika, un vispār tagad jautājums ekspertiem, kurš vēlas vēl ko pateikt. Nav jau obligāti visiem jāatbild, tik uzdot pāris jautājumu. Vai kāds var, vēlas atbildēt uz šiem jautājumiem, tad lūkšu jūs pieteikties. Jo, nu, es nevaru novērtēt, kurš varētu atbildēt. Komisijā bija ļoti konkrēts jautājums beigās uzdots, vai jūs varētu to atbildēt. Tu lūdzu vienu minūte. If I may, Chairman, yes. Um, um, I, I think if I can... Jā, priekšstādā, labprāt. Tā bija trīs uh, nu, kategorija jautājums, acīsim. Pirmkārt, jautājums par to, kā tad nākotne, nākotnes process, gan tuvākajā, gan tā, tālākā perspektīvā. Un eh, jādomā, ka viens no jautājumiem, kas būs jārisina tuvākajā laikā, ir Ajana. Kāklīnkungs eh, īsti pieminēja šo jautājumu, tad kas notiks ar Ajana līgumu tuvākajā nākotnē? Tas tātad ir divpusējs nolīgums, kas pat labi ir AJANA organizācija ar ASV valdību, un šis nolīgums pārēc, ka AJANA veids svarīgākās tehniskās funkcijas, kas ir pamatā interneta vārdu un adrešu koordinācijas mehānismam. Vēsturisku iemeslu dēļ šīs funkcijas atrodas ASV, un ASV valdība ir faktiski vienīgā, kas realizē šo funkciju īstenošanu. Nu, tāda ir patreizējā situācija. Mēs nevēlamies pārlieku tātad šo lapseņu pūzni satricināt, bet uh, agrāk vai vēlāk par šo jautājumu ar amerikāņiem mums būs jārunā. Nesen Korupēr pieņēma vadlīnijas Spānijas prezidentūras priekšrodībā, kas paredz, ka, nu, tur tāds diezgan diplomātisks formulējums, tātad, ka, domājot par Ajāna nolīguma, tātad šī attiecīgās funkcijas uh, veikšanos, uh, Ir paredzēts, ka turpmākas diskusijas starp dalību valstīm un sadarbību ar ASV valdību tam visam jānotiek, lai palīdzētu veidot turpmāko līgumu. Lūk, šāds teksts tika pieņemts korepērā, ļoti tāda nekonkrēta pieeja, protams, ļoti diplomātiska pieeja, bet mēs no savas puses, protams, arī vēlamies atgādināt un uzsvērt, ka Šis jautājums proti, ka tiek vienpusēji pārvaldītā ja, no ASV puses nav izpējams, bet tā tikai daļa no pakaļas, protams. Kā es sacīju, mēs nevēlamies šo lapsiņu pusi pārlieku tagad um, uzbūdināt, tā kā šis jautājums tiešām ir jāskat ļoti pakāpeniski, ļoti deklamātiski. Nu, savukārt runājot par to, kas tad eh, tuvākajā laikā mūs sagaida, kāda notikuma Gaiks Sanēmaks un Brislēja tika pieminēta. Un Kārklīna kungs varbūt būtu īstais, kas varētu jums sniegt pārskatu par šīs eh, sanāksmes darba kārtību. Bet attiecībā uz IGF, tad IGF darbība, tad eh, jāsaka, ka IGF ir ļoti svarīgs forums. Tā ir daudz dalībnieku, tam ir atklāts formāts, bet eh, tāpat tas ir atrodas tā tīsti strateģiskā statusā mūsu internetu pārvaldības modelī, tam ir strateģiska no, nozīme. Te ir runa par atklātību, par runas brīvību, kas nodrošina to, ka IGF var piedalīties, nu, te jebkurš un var brīvi paust savu viedokli. Un, protams, ne visas pasaules valdības eh, ir sajūsmā par eh, šādu iespēju, bet eh, gal galā IGF tika izveidots pieciem gadiem, un pirmais piecu gadu cikls pavisam drīz noslēgsies. Nu, tad uh, ANO ģenerāla asamblējai jāpieņem lēmums, vai turpināt IGF vai, ne, vai nē, vēl uz pieciem gadiem. Nu, katrā ziņā tā ir mūsu nostāja. Eiropa tieši, protams, uzskata, ka jā, šī forma darbība var uh, uzlabot, um, ievērojami uzlabot attiecībā uz to, cik nu, nu uz popularizāciju, uz attīstības valsts līdzlību, un tam es paredzēju kādu noteiktu naudiņu. Komisija arī paredzēja šo naudiņu, Aikenas arī. Līdz ar to ir bijuši centieni attiecībā uz uh, um, pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu, attīstības valstīs jo sevišķi. Bet um, nu, svarīgākais, protams, tas, ka IGF būtu jāturpina uzturēt patreizajā statusā, kas ir daudzpusēji pašorganizējoša organizācija. organizācija daudz laivnieku un nevajadzētu to integrēt apvienoto nāciju birokrātijā. Ņujorkā jau tādā gadījumā tas kļūst vienkārši par, par fórumu jau gataviem starpvaldību lēmumiem, kas tiek vienkārši apstiprināti, un tas zaudēts unikālo raksturu, unikālo status. Tā kā tiešām IGF nozīme ir ļoti svarīga, tātad loma internetu pārvaldības modelī. Un mēs kopā ar kolēģiem Ņujorkā pastāvīgi turam rokas pulsu attiecībās to, kas tur notiek, arī Ženēmā. CSTD komiteja, apvienotās tie komiteja arī tam sekojas, varbūt būsiet dzirdējuši par tādu tur nākamdēļ viņu, ne pēc jaunadēļ, un respektīvi viņiem sanāksme. Un tā tiešām esam sasnieguši tādu kritisku fāzi attiecībā uz eh, IGF nākotnes attīstību. Bet, eh, nu, katrā ziņā mēs eh, stāvam šīm barikādēm, mēs apzināmies, kā, ar kādiem riskiem mums jās, jāsaskarās un kā tos risināt. Kārkliņkungs, vai vēstnieku Kārkliņkungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsētā. Nu, es eh, par IGF eh, neizpaudīšos, jo Volker kungs jau pietiekam daudz par to stāstīja, bet eh, viena piezīme attiecībā uz. Tatmēns kundze sacīto. Tiešām ir notikusi absolūti neticama evolūcija pēdējo gadu, desmit gadu laikā attiecībā uz IKEA darbību un šīs darbības kontrolēšanu, bet arī ICAN ietvaros, eh, pašas organizācijas ietvaros, tāpat arī ļoti nu, darbspējas eh, uzlabošanās ievērojami bijusi pēdējā laikā. Un šeit, eh, protams, nevajadzētu pārspēlēt pārskatu nozīmi. Tie gan ir nozīmīgi, jo, jo tie iezīmē pārēju no vienpusējas ēkenu pāraudzības uz starptautisku pāraudzību attiecībā uz, uz ēkenu darbību. Un tomēr svarīgākais tajā visā ir ēkenu darbspēju un tas, kā viņi pilda savas saistības. Tas, manuprāt, pats svarīgākais jānodrošina, ka ICANN veic savas funkcijas atbilstoši tam, kas paredzēts noliegumam. Un šie pārskati, šie ziņojumi ir tikai kā, kā sekas tam, kā pārbaudas mehānisms, bet katrā ziņā tas ir jāuzsver, un mums jāaicina ICANN, protams, maksimāli godprātīgi veikt savas funkcijas. Tas ir pats svarīgākais. Paldies! Herzlichen Dank. Da... Liels paldies. Un noslēgumā vārds Sosas Vagners kungam. Ciertamente que hemos tenido. Liels paldies. Nu, šis pasākums šodien ar mūsu viesiem bija ļoti augs, jo mūsu viesi mums sniedza daudz informācijas, tas bija arī izklaidējoši, mēs ļoti daudz ko iemācījāmies un neko vairāk jau nevar pieprasīt. Tika pieminēts arī vairākas problēmas, un mans uzdevums tagad nav diskutēt par katru šo atsevišķo problēmu, ar to nodarbosimies nākotnē, es visu pierakstīju, mani līdzstrādnieki arī to darīja, tad mēs to visu iesaistīsim manā ziņojumā. Vēlos uzsvērt to, cik svarīgi bija Trautmans kundzes un Nīkstelroja kunga komentāri, jo viņa norādīja uz tām problēmām, kas, ar ko vairāk nodarbojas Eiropas Savienības parlaments vai tieši Eiropa. Manuprāt, šie abi komentāri bija ļoti svarīgi. Ir ļoti būtiski paraudzīties to, ka Eiropa bieži uzstājas ļoti sašķelta, izkaisīta, un to mēs bieži kritizējam. Un tagad internetu pārvaldības gadījumā mums ir šī vienreizējā iespēja pārstāvēt mūs vienotā veidā, nolikt nacionālās intereses malā, bet uzstāties kā vienam vienotam veselumam. Un neuztraukties par to, kādas eh, negācijas varbūt valda starp atsevišķajām Eiropas Savienības institūcijām. Uh, vienotai Eiropas balsī ir jāizskan šajā startautiskajā korī, un tā ir vienreizēja iespēja gūt šādu iespēju. Paldies, kolēģi, par šo darbu un dokumentu. Vēlos vēl atgādināt 6. mājas, 12. 2012. ir pēdējais termiņš, lai iesniegtu grozījumus, lai varētu turpināt strādāt. Lielas paldies par sagatavošanās darbu, par konsultācijām. Lielas paldies viesiem par jūsu sniegtiem komentāriem. Tagad pārtrauc sēdu, mēs tiksimies atkal pulksten trijos.